Lūdzu, ņemiet vērā, ka eh, ir tulkojums pieejams visās Eiropas Savienības valodās. Tomēr eh, ir nepieciešams izvēlēties eh, pareizo kanālu, lai dzirdētu katru no valodām. Tāpēc lūdzu esiet tik laipni ņemiet to vērā. Kā parlamenta eh, komitejas priekšsēdētāja, es pārstāvu komiteju eh, sieviešu un vīriešu līdztiesības un sieviešu tiesību eh, komiteju. Es esmu ļoti priecīga, ka varu šīs komitejas vārdā sveikt parlamenta priekšsēdētāju Ježi Buzeka kungu. Esmu ļoti priecīga, ka varu viņu eh, sveikt šeit, un es esmu ļoti priecīga, ka mm, priekšsēdētājs Buzeks ir apsolījis eh, uzstāties ar ievadu runu, lai Eh, ievadītu eh, Startautiskās sieviešu dienas svinības 2011. gadam. Mēs eh, tiešām ar nepacietību gaidām priekšsēdētāja Buzeka viedokli uzklausīt un uzklausīt arī viņa idejas par mūsu līdztiesības darbu, it īpaši Eiropas parlamentā un, protams, arī Eiropas Savienības līmenī. Esiet mīļi sveikt šeit un lūdzu jums vārds. Lielas paldies! Svensons kundze, eh, kas jūs esat mana kolēģe, ir tiešām liels eh, brīdis pienācis Eiropas parlamentā jo eh, mēs varam teikt, esiet sveicināti Eiropas parlamentā. Tas ir liels brīdis, pirms simts gadiem mēs izmainījāmies. Un eh, šo simts gadu laikā mēs esam izmainījuši Eiropas vidi. Eh, tas ir pateicoties Startautiskajai sieviešu dienai. Un eh, uzsāksim šīs svinības jau no šī brīža, no šīs sēdes. Kā Svensons kundze teica, tad šajā parlamentā ir pilnīga vienlīdzība, vismaz runājot par valodu pielietojumu. Un mēs gribētu, lai būtu tāda pati e, vienlīdzība arī dzimumu e, ziņā, jo jūs varat atrast 23 e, valodas šobrīd zālē runājot, un es šobrīd tāpēc pāriešu uz savu dzimto valodu. Es tā tad ar to tagad sākšu runāt poliski. Priekšsēdētāja Robinsons kundze, Fontēns kundze. dārgie e, kolēģi un kolēģis no Eiropas parlamenta, e, parlamenta deputāti, dāmas un kungi. E, šis ir tāds ļoti svarīgs brīdis, ņemot vērā, ka pasaule ir izmainījusies no tā brīža, kad sākām svinēt starptautisko sieviešu dienu. Mēs visi esam guvuši mācību par to, cik ļoti sievietēm bija grūti, cik daudz viņām pietrūka pamattiesību. tiesību Un uh, pagājušajos simts gados daudz kas ir mainījies, to mums jāpiekrīt. Taču joprojām ir zināmas problēmas attiecībā uz profesionālo dzīvi, eh, arī politikā ir vēl problēmas. Un eh, šīs problēmas nomoca vienlīdzības trūkums. Uh, Sākumā sievietes eh, cīnījās par tiesībām strādāt. Šobrīd viņas eh, cīnās par tiesībām, lai viņam būtu tāds pats darbs par tādu pašu naudu kā vīriešiem. Eh, tas pats ir attiecībā arī uz vēlēšanu tiesībām. Viņas ieguva tiesības vēlēt varbūt simts gadus atpakaļ, taču joprojām viņas ir diskriminētas dažādajos politiskajos sarakstos, un to var pat skaidri redzēt arī pat manā valstī. Un tāpēc es ļoti atbalstu to, lai mums būtu šāda kvotu sistēma, jo Polijas parlamentā ir likuma projekts, un es esmu ļoti eh, lepns par to, es atbalstīju to jau no paša sākuma, un es redzu, lūdzu, šeit sēž arī zālē mani poļu kolēģi, uh, un es domāju, poļu kolēģi man eh, apstiprinās, ka mums bija garš, eh, gara cīņa eh, attiecībā par vēlēšanu tiesībām. Un es ceru, ka situācija uzlabosies. Šīs dienas konferences lozungs ir sieviete politikā. Mēs zinām, ka sievietes politikā var uzlabot sieviešu likteni vispār. Taču kas ir vēl svarīgāks? Eh, ka viņi varētu ietekmēt nacionālo un Eiropas likumdošanu tādā veidā, lai tā nu dien atspoguļotu pašus uh, Uh, neatliekamākās vajadzības. Sievietes ārkārtīgi ir jūtīgas pret šādām lietām, un mūsu uh, pilsoņi varētu sagaidīt risinājumus, kas būs daudz labāki, daudz draudzīgāki, pateicoties sieviešu klātbūtnei politikā, un to apstiprina daudzi piemēri. vienlīdzība Eiropas Savienībā eh, sākās eh, ar eh, Romas līgumu. Šobrīd tas ir ne tikai līgumos, bet arī pamatiesību hartā ierakstīts. Un gribētu jums sniegt dažus statistikas datus. Kāda ir situācija šobrīd? Pēc manas paša pieredzes, kad es vadīju Polijas parlamentu, es jums varētu pateikt sekojošo. Man bija 50 sievietes, uh, kas bija augstākās amatpersonas eh, valstī eh, ministres, viceministres un eh, centrālo iestāžu vadītājs. Šis rekords vēl nav pārspēts. Tas ir faktiski lielākais rekords Polijas vēsturē. Un šobrīd man kabineta vadītāja persona, kurai ir tāda daudz eh, varas, tā ir sieviete eh, manā eh, personālā birojā, ir 54% sieviešu. Eiropas parlaments savukārt 60% no darbiniekiem ir sievietes. Un kas ir vēl svarīgāk, vairāk nekā puse no ļaudīm kam ir uh, amati, kuros nepieciešams eksperts zināšanas, tās ir sievietes. Uh, viņas strādā ar ļoti svarīgām lietām un pieņem ļoti svarīgus lēmumus. Un tas ir tiešām uh, svarīgi. Uh, runājot par uh, deputātiem, 35% ir uh, sievieši. Tas ir, uh, at, protams, mm, jāsaprot, kādas ir arī vēlēšanu nosacījumi dalībvalstīs. Un Es gribētu jums teikt, ka Eiropas parlamenta deputātus ievēl eh, dalību valsts. Un tāpēc gribētu aicināt jūs izmainīt jūsu vēlēšanu likums tādā veidā, lai pēc trījiem gadiem, kad mums būs nākošās Eiropas parlamenta vēlēšanas, mēs vismaz 50% redzētu kā parlamenta deputātas sievietes. Un tā ir jūsu atbildība Nacionālo parlamentu eh, pārstāvju uzdevums, jo mēs nevaram šos nacionālos likumus mainīt. Vēl viena lieta. Vairāk kā 30% ir sieviešu Eiropas parlamentā, bet runājot par augstākām amatpersonām, vai tur jau ir 40% sieviešu Eiropas parlamentā, ieskaitot arī parlamenta eh, prezidijā, kvestoru eh, institūcijā un arī e, komiteju e, priekšsēdētāju e, ziņā. Šeit šie svarīgākie Eiropas parlamenta posteņi, tur vairāk kā 40% ir sieviešu. Tātad ņemot to vērā, var teikt, ka sievietes ir pat vairāk pārstāvētas. Un beig beigās mums ir 35% tikai deputātes. Uh, un 40% no uh, svarīgajām amatām, amatvietām aizņem sievietes, bet ar to vēl joprojām nav gana, nepietiek, jo statistika jau mums visu nepasaka. Mēs skatāmies uz uh, Eiropas nacionālajiem parlamentiem, mūsu stāvoklis ir labāks, bet tas vēl nav viss. Mums ir nepieciešams atcerēties, uh, to, ka um, mūsu nolūks ir, un mēs arī to tiešām gribam sasniegt, lai sievietes būtu aktīvākas. Un tas ir nepieciešams mums visiem, ja Eiropa grib kļūt par nopietnu uh, spēlētāju Eiropā, un ja mēs gribam tikt galā ar krīzi un domāt par nākotni, mums ir jāņem vērā, ka sievietes ir mātes. Un, ja mēs gribētu, lai tās būtu aktīvas arī profesionāla līmenī un arī politikā, uh, mums ir jāievieš eh, pusslodzes un elastīga darba laika amati, jo mm, mums ir nepieciešams, lai būtu bērnu aprūpe katrā lielākā eh, uzņēmumā un kompānijā pieejama jo es eh, uzskatu, ka arī vīriešus var iesaistīt eh, mazu bērnu aprūpē, jo bieži vien var teikt, ka vīrieši eh, gribētu to darīt, bet viņiem nav iespējas vienkārši. Un mums tiešām būtu jānodrošina tas, ja gribētu mēs izgrāb, izglābt Eiropu no uh, demokrātiskām uh, problēmām. Mums vajadzētu saprast uh, to, cik daudz strādā e, arī vīrieši un sievietes mājās, ja viņiem ir mazi bērni. Un tas tiešām ir ļoti smags un grūts darbs. Mēs, e, protams, nevaram teikt, ka sieviete nestrādā, jo viņa strādā par mūsu kopējo, pie mūsu kopējā labuma un izpilda vienu no svarīgākajām e, funkcijām. Vēl viena lieta, runājot par biznesu Eh, pirms vairākām dienām eh, kopā ar viceprezidenti Redingas kundzi. Es publicēju vienu rakstu, kurā mēs aicinājam Eiropas eh, kompānijas brīvprātīgi palielināt sieviešu skaitu valdēs ņemot vērā pētījumus, biznesam tas nāks par labu. Taču mums arī tas nāktu par labu. Un tas ir vēl viens no uzdevumiem, Eh, kas mums būtu jāuzņemās. Eh, runājot par šo simto gada dienu, kopš eh, ir starptautiskā sieviešu diena, es gribētu apsveikt visas sievietes, apsveikt to, ka esat sasniegušas tik daudz šo simts gadu laikā, un es vēl arī gribētu jums tieši teikt, gribētu vērsties kā pie vīriešiem, tā sievietēm, ka mums joprojām ir priekšā lieli izaicinājumi, vēl joprojām Eiropā nav pilnīga vienlīdzība. Mums joprojām vēl tāls ceļš ejams, lai sasniegtu arī vienlīdzību ārpus Eiropas. Mēs to paši ļoti labi apzināmies. Un nevaram gulēt uz lauriem, mums tiešām vēl daudz darbs jāstrādā, lai mēs sasniegtu šos mērķus. Un neaizmirsīsim, kāpēc mēs svinam šo simto uh, dienu, uh, gada dienu. Tā kā mums daudz jāstrādā un novēl mums veiksmi šai darbā. Lielas paldies! Paldies! Es eh, gribu izteikt eh, komitejas eh, vārdā un arī dalībnieku vārdā paldies par šo iedvesmojošo ievadrunu un tiešām apsveicu jūs ar starptautiskās sieviešu dienas svinībām un, protams, mums ir daudz izaicinājumu vēl priekšā, taču mēs Eh, negnogursim, nepagursim savā darbā cīņā par vienlīdzību un kopīgiem spēkiem mēs tiešām sasniegsim rezultātu. Tās ir mans eh, pārliecības eh, izteikums. Paldies, Buzeka kungs. Un tagad es gribētu sveikt šeit, man ir tiešām liels prieks, ka es varu Mērijas Robinsonas kundzi sveikt īrijas agrāko prezidenti. Es gribu Nikolu Fontēnas kundzi sveikt, kas ir agrāk bijusi Eiropas parlamenta priekšsēdētāja. Esiet sveicinātas šeit. Es gribētu sveikt arī visus eh, deputātus no nacionālajiem parlamentiem, kas ir klāt šeit zālē, un arī dzan eh, kandidātu valstu parlamentu pārstāvjus. Šeit ir arī e, Eiropas parlamenta deputāti, arī tos sveicam, kā arī visus citus mūsu semināra dalībniekus. Es e, tiešām ceru, ka šī būs ļoti aizraujoša diena kopā ar jums visiem. Jau vairākus gadus ir mums tāda tradīcija, ka mēs šeit pulcējamies E, sakarā ar starptautiskās sieviešu dienas gadskārtu. Dalamies pieredzē, apmainamies ar labākām metodēm un tā tālāk, un pārunājam mūsu kopīgos mērķus vienlīdzības darbam. E, šogad, kā jau priekšsēdētājs Buzeks teica, ir tiešām tāda īpaša gadskārta, jo mēs eh, svinam simto eh, gada dienu, kopš pirmo reizi tika svinēta starptautiskā sieviešu diena. Es ļoti stipri jūtos un eh, domājot par to, par tiem, kas ir bijuši šī darba pionieri, kas to darīja pirms simts gadiem un sāka virzīt uz priekšu vienlīdzības jautājumu un cīnījās par sieviešu tiesībām. Es uzskatu, ka mums arī šodien vajadzētu padomāt par tiem, kas ir eh, strādājuši pirms mums un, eh, var teikt, sagatavojuši augsni mūsu turpmākajām darbām. Es domāju, mums pat ir atbildība eh, par šiem pionieriem, lai mēs virzītu vienlīdzības jautājumus tālāk. Startautiskā sieviešu diena pirmo reizi tika svinēta Austrijā, Dānijā, Vācijā un Šveicē 19. martā 1911. Eh, gadā vairāk kā miljons eh, vīriešu un sieviešu eh, piedalījās starptautiskās sieviešu dienas svinībās prasības bija, ka sievietēm ir tiesības uz darbu, tiesības eh, vēlēt, eh, tiesības uz izglītību, eh, tiesības ieņemt publiskus amatus un lai tiktu apturēta sieviešu diskriminācija. Tā, tie bija daži no to laika svarīgajiem jautājumiem. Taču, taču. Ne vairāk kā nedēļu pēc tam, pēc e, šiem, šīm lielajām tikšanās e, reizēm, e, notika ļoti traģisks notikums. Vairāk kā 140 strādājošu sieviešu zaudēja dzīvību traģiskajā nelaimē, ugunsgrēkā, tā sauktajā trīstūra ugunsgrēkā Ņujorkā. Lielākā daļa no šīm sievietēm, kas zaudēja dzīvību, Eh, tiešām eh, šī traģēdija eh, tūlīt pēc starptautiskās sieviešu dienas svinībām, tas pievērsa īpaši uzmanību šim jautājumam un bija jāskatās par, jāpārskata sieviešu nosacījumi darba likumdošanā. Un tas tiešām ir ietekmējis tālākās starptautisko sieviešu dienu svinības. Eh, tēma, ko mēs izvēlējāmies šogad, tā ir eh, sievietes Eiropas Savienības politikā. Tā ir tāda tēma, kas ir īpaši saistīta ar mūsu pašu pieredzi. Eh, skatoties uz mūsu ikdienas darbu, ko mēs veicam kā politiķi dažādos līmeņos, vai nu tas būtu nacionālais līmenis, Eiropas līmenis vai starptautiskais līmenis. Eh, pat ja, kā priekšsēdētājs Buzeks teica, mums ir bijusi eh, vesela rinda panākumu, eh, mums ir jāapzinās, ka ir arī daudzi izaicinājumi, kas mums vēl joprojām ir saglabājušies. Jo pastāv dažādas nevienlīdzības izpausmes, ko redzam vēl šobaldien. Tātad ļoti daudz, kas vēl jādara. Mm, pati es bieži domāju, eh, ka eh, vienlīdzības eh, darbs varbūt neiet tik ātri, kā es vēlētos. Es reizēm izjūtu, ka mm, tas ir tāds darbs, kas rit, rit lēni. Es bieži vien tad domāju par dažādām paudzēm. Es domāju par to, kādi ir priekšnoteikumi, ko mēs varam paši izvēlēties piemēram, kā bija manai vecmāmiņai, kā gāja manai mammai, un salīdzinu ar tiem priekšnoteikumiem, kas ir man pašai eh, šajā paudzē. Un tas man eh, sniedz mm, tādu priekšstatu par panākumiem, kas ir sasniegti. Eh, sieviešu skaits vai īpatsvars nacionālos parlamentos un uh, Eiropas parlamentā ir pieaudzis Mēs esam redzējuši e, ievērojumu pieaugumu pēdējos 10-12 gados apmēram 8%. Ja mēs skatāmies uz nacionāliem parlamentiem, un apmēram 5% e, ir pieaugums Eiropas parlamentam. 35,2% e, sieviešu, sieviešu ir deputātes mūsu parlamentā, Eiropas parlamentā, Un tas ir faktiski parlaments, kurā ir visvienādākais vai tiksim, vienmērīgākais dzimumu eh, sadalījums eh, kopš 1969. gada, taču mēs varam arī pieminēt to, ka lielākie, eh, lielāk, kos panākumus mēs guvām līdz 2004. gadam. Pēc tam var teikt, ka pieaugums ir nenozīmīgs. Eiropas Savienības līmenī varu teikt, ka pašreizējā Eiropas komisijā eh, ir deviņas sievietes, tas ir 33% no komisāriem, un mm, tas ir augstākais īpatsvars, kāds mums ir bijis eh, attiecībā uz jaunievēlētu komisijas sastāvu. Es varētu arī iedomāties, ka uh, vairāki no kolēģiem eh, šeit sēžot atceras to pozitīvo eh, rezultātu, ka mēs bijām daudzi, kas deva savu ieguldījumu uh, gan nacionālos parlamentos, gan arī Eiropas parlamenta vēlēšanās. Uh, kas eh, tiešām eh, izdarīs spiedienu uz nacionāliem parlamentiem, lai tiktu nominētas sievietes eh, komisāru posteņiem. Es domāju, ka jūs varētu iedomāties to kampaņu, ko Eiropas parlamenta uh, deputāti veica 2009. Eh, gadā rudeni, kad mēs eh, sapulcējāmies ārpus padomes ēkas un izpaudām savu prasību, lai komisijā būtu vairāk sieviešu. Šodien eh, mums būs iespēja uzklausīt Mēriju Robinsoni, kas ir veikusi īpašu politisku karjeru kas eh, agrāk ir bijusi prezidente eh, savā dzimtenē, īrijā, un arī starptautiskajā līmenī ir strādājusi, bijusi ANO eh, augstais komisārs cilvēktiesībām. Mēs tiešām esam priecīgi, ka Robinsons kundze ir šeit. Mēs arī uzklausīsim pieredzi, ko guvusi Nikola Fontēnas kundze, kas ir viena no divām sievietēm, kas ir bijusi priekšsēdētāja Eiropas parlamentā. Fontēnas kundze eh, strādā arī kā ministre savā dzimtenē Francijā. Eh, pēc tam eh, dienas otrajā sadaļā mē, mums būs iespējas uzklausīt pieredzi kāds ir Nacionālo parlamentu pārstāvja un arī Eiropas parlamenta eh, pārstāvja pieredze. Un varēsim dalīties pieredzē, eh, varēsim izklāstīt labākās metodes, lai vēl eh, varētu mēs palielināt sieviešu līdzdalību politiskajā dzīvē. Sieviešu pieredze un zināšanas arī dzen ir jāizmanto politiskajā dzīvē. Es esmu pārliecināta, ka mēs sagaidīsim interesantu, bagātinošu dienu uh, visi kopā, uh, kur būs daudz pieredzes, un to tad arī uzzināsim. Pirms uh, dodu vārdu mūsu viesiem, man ir dažas praktiskas lietas jums jāpastāsta. Katrā eh, sēdvietā ir eh, veidlapa, eh, un tur jūs varat pieprasīt runāšanas laiku. Mūsu debates tiks iedalītas divās tādās daļās. Pirmā daļa būs vispārīgākas dabas, un otrā daļa būs ar speciālu uh, koncentrēšanos uz uh, pieredzi un labākajām metodēm. Un tad jums šajā te veidlapā, veidlapiņā, kas ir jūsu sēdvietās, jūs varat uh, ierakstīt mm, savu mm, vēlmi, kurā no šīm sadaļām jūs vēlaties lūgt vārdu. Pirmajā sadaļā vai otrajā sadaļā. Tāpat būs iespējas eh, runāt abās sadaļās, arī tas ir eh, ļoti iespējams. Bet lūdzu to norādiet eh, šajā mazajā veidlapā. Un visbeidzot, gribu jums atgādināt, ka e, katra uzstāšanās ir ierobežot laikā trīs minūtes, jo mēs esam ieinteresēti, lai pēc iespējas vairāk cilvēku gūtu iespēju izstāstīt savu pieredzi. Tātad trīs minūtes. Un vēlreiz visus e, mīļi sveicu, un tagad esmu ļoti priecīga, ka varu e, dot vārdu Mērijai Robinsonas kundzei Eh, īrijas bijušai prezidentei un agrākajai eh, ANO augstajai komisārei cilvēktiesību jomā, kas ir arī priekšsēdētāja Mērijas Robinsonas fondā, kas saucās eh, Klimats taisnīgums. Un lūdzu, vārds jums. Thank you. Paldies, priekšsēdus kundze. Prezidentkungs, Eiropas parlamenta deputāti, Nacionālo parlamentu pārstāvi, man jāsaka, ka esmu ļoti iespaidota, eh, kā prezidents Buzeks ļoti personīgi un spēcīgu vēstījumu deva uh, dzimumu līdztiesības labā un arī jūs, priekšsēdus kundze. Un esmu uh, pagodināta, ka uh, es šeit varu teikt uh, galveno runu, kas ir tū mūsu visu sirdī Eiropas parlamentā, proti uh, politiskās, pielaid pie politiskās vāras sieviešu un vienā, vienlīdzīgā pārstāvniecība visos ēs līmeņos. Šogad šajā īpašā notikumā, uh, paraugoties uz uh, simto eh, sieviešu, starptautiskās sieviešu dienas gadienu, mēs redzam, ka eh, visā Eiropā jautājums ir aktuāls un eh, ne tikai sievietēm, bet mums visiem. Un mm, to arī parāda šīs, šī pasākuma pārstāvniecība. Tātad simtā jubileja starptautiskās sieviešu dienas un tieši tādēļ es varbūt arī tiku uzaicināta kā galvenā runātāja šodien, jo es esmu oficiāli uh, Eh, kā vecai eh, pagodinātu Nelsons Mandela man kā tādu iecēla un mans darbs 40 eh, gadus jau mans vīrs mani tā arī stāda priekšā un sevi kā vecajas vīru vai palīgu tuvāko dienu gaitā um, aicināšu jūs sadoties rokā ar mūsu māsām visā pasaulē. 8. martā pagājušajā gadā es uh, kopā ar simtiem sieviešu un dažiem vīriešiem uh, pārstaigāju Bruklinas tiltu Ņujorkā uh, eh, un uh, Tādējādi sadevāmies rokās ar tūkstošiem sieviešu, tūkstošiem tiltu pilsētās visā pasaulē, uh, Šo pasākumu Ņujorkā organizē eh, Zin, Zainaba Salbī no Women for Women International organ, organizācijas un daudzām citām sieviešu organizācijām un nevalstiskām organizācijām. Šogad viņi plāno vēl lielāku pasākumu uz pasaules tiltiem 8. martā visā pasaulē, lai uh, parādītu solidaritātu uh, un īpašajā uh, simtgadē. Es ceru, ka arī daži Eiropas parlamenta deputāti, Nacionāla parlamenta pārstāvi uh, dos dosies uz kādu tiltu eh, nākamnedēļ otrdien, eh, vislabāk vēl dziedot. Eh, simtgade, tas ir laiks, kad palūkoties apakaļ un tāpat laikā uz priekšu. 1993. gadā es biju pagodināta kā īrijas prezidenti uz Jaunzelandi, lai kā pirmā valsts galva uzrunātu šo parlamentu un uh, esmu lepni uh, sacīt, ka uh, uh, likumdošanas iniciators īrijā bija viens īri vīrietis, Džons Balants no Alsteras, um, tieši Jaunzēlandē šajā valstī. Un interesantā uh, kārtā tātad. Uh, E, kampaņas viens no mēķiem bija e, cīnīties pret dzēršanas netikumu vīriešu starpā. E, mēs apzināmies, kādas ir grūtības cīņai par sieviešu balsošanas tiesībām bijušas 20. gadsimtā un vēlāk par iespējamu balotēties parlamentā. Daž, šis cīņas nebūs, nav bijušas vieglas. Uh, Kuveitā eh, tikai 2005. gadā sievietes ieguva šādas tiesības, daudzās ārābu valstīs vēl turpinās cīņa. Eh, un eh, tomēr šīs izmaiņas varētu nākt arī ātrāk nekā mēs to esam gaidījuši, jo daudz jaunieši, īpaši jaunas sievietes, ir <clears throat> izgājušas ielās daudzās arābu valstīs, lai demonstrētu pret vārdarbību, par brīvību, līdzdalības iespējām un cilvēku tiesību ievērošanu. Šeit tautas kustība, kas ir uh, atšķirīga katrā valstī, varētu izmainīt sieviešu stāvokli tādās valstīs kā Tunisijā, Eģipte, Bahreinā, Lībijā un varbūt dažās citās sieviešu. Uh, līdzdalības nodrošināšana, vienlīdzīga iespēja nodrošināšana ir stūrakmens demokrātiskai attīstībai Arābu pasaulē, un tas ir tādēļ, ka sieviešu, e, sievietes piedalās parlamentu darbā darbā, Eh, eh, un ienest tur tādus eh, jautājumus, ko citi nepamanā. Ja ir pietiekoši sieviešu īpatsvars, tad prioritātes izmainās un jautājumi, kas citreiz būtu piemirsti, tiek pamanīti. Sieviešu pārstelniecība no, mazina arī etnisko, rasisko, reliģisko spriedzi. Protams, nesajauksim arābu Uh, tautību un islāmu. Uh, Eiropas parlamenta deputātiem vajadzētu darīt visu, kas viņu spēkos, lai nodrošinātu mierpilnu, uh, demokrātisku uh, Eh, pārēju procesu Arābu pasaulē, kas eh, nodrošinās eh, tiesības jaunām sievietēm, vai tās ir islāmām piedrīgas vai nē, iestāties pret vārdarbību, un mums ir jāizstāv šie mierpilnie demonstrētāji, kas cīnās par brīvības tiesībām. Diemžēl es pamanīju, ka pagājušajā nedēļā Parīzē vienā konferencē <clears throat> bija šāds citāts, tad, ka ir vairākās Eiropas valstīs jūtama virzība uz islamofobijas virzienā, kas tiek dažkārt īslaicīgu mēķu labad uzkurināta un tādēļ Eh, kaut gan jāuzmanās arī no fundamentālismu, ir mums jārespektē arī vienam otra izcelsme un tradīcijas. Uzskatu, ka šis parlaments, īpaši sievietes, var parādīt līderību šajā jomā, kas ir mūsu uh, reģionā tikpat svarīgs kā Arābu uh, pasaulē. Un tiešām var panākt būtisks izmaiņas salīdzinoši īsā laikā. Uh, Mani tīpaši vieš cerības tas, ka esmu piedzīvojusi, e, kā sieviešu nodarbinātība vai viņu e, vienlīdzīgi tiesību piešķiršana viņām e, spēja pārveidot tādas valsts kā Rwanda un Liberija. Es biju pirmā valsts galva, kas apmeklēja Rwandu pēc um, genocīda 1994. gadā un atgriezos 95. gadā atkal šajā valstī, um, uh, lai uh, pastāstītu āno Uh, uh, par Vandas uh, ciešanām, tautas ciešanām. Pēc genocīda tiešām ir briesmīgi piedzīvojumi šīs tautas pārstāvjiem, baznīcas piepildītas ar, ar cilvēku kauliem, drēbēm un tā tālāk, bet tajā pat laikā arī šajās pašās baznīcās skaisti ziedi brīnišķīgās krāsās, rozās, sarkani, brīnišķīgas smaržas. Uh, un viena no nevalstiskām organizācijām, kas man apmeklējumā Rwandā, um, uh, ar ko es uh, sapazinos, man. Um, mani iepazīstināja ar to, ka viens no labākajiem augsnes uzlabotājiem ir cilvēkasins. Um, es apmeklējot Rwandu kā prezidente, uh, Eh, trīs gadus pēc genocīda to darīja tātad atkal 97. Eh, gada mārtā, un tur es Kigalī pilsētā piedalījos eh, Panāfrikas sieviešu konference Un tiešām mēs redzam, ka e, šajā laikā sievietes ir ieguvušas daudz plašākas tiesības, e, e, un tagad Rwandā ir vislielākais sieviešu īpatsvārds parlamentā, kāds jebkurā pasaules valstī ir. Īpatnā veidā ziedi ir atkal ziedējuši no jauna. Liberijas transformācija iesākās, kad sieviešu aktīvistes kļuva nepacietīgas par to, ka vīrieši sarunvedēji gribēja, eh, kas mēģināja panākt vīrs, nepanāca tā ar nekādu progresu vai ļoti lēnu. Eh, un eh, tad sievietes aplenca miera sāruna sanāksmes zāli, dramatiski parādot savu sieviešu varu. Un 2005. gada vēlēšanās uh, Ellen Johnsons Sarlīfa uh, kļuva par uh, šīs valsts prezidenti. Um, Uh, 1900, 2009. Uh, uh, gada, es atvainojos, 8. 9. martā notika starptautiskas konferences Liberijā, ko organizēja Liberijas prezidenti kopā ar Somijas prezidenti, un šeit jau varēja atzīmēt panākumus, um, kas ir gūti uh, uh, Michelle Bachelet uh, uh, UN Women organizācijas nesen dibinātās izpildu direktori ir izraudzīta, uh, lai Monrovijā uh, uh, pārstāvētu uh, uh, sieviešu uh, lietas. Uh, Un eh, es, kā vecāja pārstāve, eh, grupa, ko uh, izveidoja Nelsons Mandela un vada Desmonds Tutu, uh, mūsu uzdevums ir uh, veicināt sieviešu līderību, kā arī uh, Eh, izcelt to, ka ir svarīgi aizstāvēt sieviešu eh, tiesības un cilvēktiesības. Eh, un tā tas ir visā pasaulē, bet miljoniem, neskatiem miljoniem sieviešu un meiteņu ir maz panākumu uh, Eh, viņu tiesību veicināšanā līdz šim. Diemžēl eh, viņa situācija joprojām ir neciešami, eh, un tā tas arī tīpaši ir nabadzīgajās pasaules valstīs. Pret sievietēm vēstu vārdarbību, sistemātiski diskrimināciju, HIV, AIDS, mirstības rādītāji sievietēm ir arvien ļaunāki. Pusauģu meitenes ir īpaši ievainojamas, tādēļ ir aizsargā, jāaizsargāja īpaši viņas un jaunas meitenes meitenes bieži netiek pamanītas daudzās sabiedrībās, neskatoties uz to, eh, ka viņas veic uh, uh, nenovērtējam darbu savu sabiedrību labā. Diemžēl šādas eh, problēmas eh, paliks aktuāls daudzus gadus, eh, bet es zinu, ka tās šonedēļ Monrovijas konferencē par tām tiks runāts. Tātad, cik tālu esam tikuši ES valstīs ar cīņu par uh, vienlīdzīgu iespēju piešķiršanu sievietēm? Protams, uh, tālāk panākumi ir nepieciešami, uh, bet Eiropas parlaments ļoti daudz uh, iniciatīvas stāties. Es gribētu jūs, priekšsēdus kundze, īpaši uzteikt un jūs pūliņus. Viena no iniciatīvām ir bijuši 2007. Uh, gada 13. mārta rezolūcija ceļa kārte uh, vīrie, sieviešu vīriešu vienlīdzībai dokumenta num, e, periodā 2006 līdz 2010. E, ziņojumā 26 punkti, 14 e, no kuriem attiecas uz sieviešu nodarbinātības vienlīdzību, vienlīdzīgiem samaksas apstākļiem. 15. punktu tagad es citēju. Mēs apsveicam pūliņus Eiropas līmenī uzlabot sieviešu pārstāvniecību politikā. Eh, tādēļ iestājāmies par sieviešu līdzdalības uh, uh, uzlabošanu visās ES institūcijās, īpaši atbildīgās pozīcijās. Uzsveram, uh, ka tomēr ir jāizdala papildus pūliņi nacionālā, reģionālā un pašvaldību līmenī. Ziņojumā ir atzīmēts, ka tikai 3 sievieši, uh, 3% uh, lielo kompāniju tiek vadīts no sievietēm un aicina uh, dalībvalsts un komisiju pievērst īpašu uzmanību, īpaši uh, sensitīvām grupām grupām, tajā skaitā eh, čigānu sievietēm un invalīdēm. Eh, lasot ziņojumu, eh, mani šokēja fakts, ka it kā visas pareizās podziņas ir nospiestas, bet kas tad pa kādu podziņas piešanu var būt runa? Ziņojumu pieņem ar 22 balsīm pār divām pret, un nākamnedēļ par to tiks balsots plēnērā. Tad es gribētu izdarīt kopsavilkumu par sievietes sieviešu pārstāvniecību, citējot uh, Nacionāla demokrātiskā institūta ziņojumu par uh, demokrātiju un uh, izmaiņu izaicinājumiem. Uh, vadlīnijas sieviešu labākas līdzlības nodriešanāšanai ziņojumā ir uzsvērti vairākie politiski pasākumi un risinājumi problēmas. Uh, um, risināšanā un ir īpaši uzsvars uz to, ka sievietes ir jāievēl amatos, augstos amatos, ir jāuzlabo viņa pārstāvniecība uh, politikā uh, un ir jāuzlabo iespējas apvienot uh, profesionālo un ģimenes dzīvi, ir jāmazina uh, diskriminācija īpaši etniska raska uh, uh, pamata Ja sievietes e, nokļūst augstos politiskos amatos, valsts labklājība uzlabojās, e, infrastruktūra veselība uzlabojās un demokrātija kļūst efektīgāka. Sieviešu līdzdalība politikā nodrošina, ka sieviešu e, vajadzības un citu marginalizētu grupu vajadzības tiek ņemtas labāk vērā politikā un pārvaldībā. Sieviešu līderībā un konfliktu risināšanas spējas uh, iemieso demokrātiskos ideāls, un sievietes ir mazāk hieraršiskas uh, pēc savas domāšanas. Uh, viņas arī drīzāk uh, ir um, uh, nepārteiskas. Uh, sieviešu likumdevēji uh, var pārstāvēt uh, veiksmīgi minoritātes, uh, un tādēļ uh, īpaši atsaucīgas uh, vēlētāju vajadzībām. Sievietes īpaši uh, vēlas veicināt nodrošināt mieru un uh, uh, pēc uh, konfliktu uh, valstu jauncelsmi. Uh, še, šī ir unikāla spēja, kas viņām piemīt uh, īpaši miera sarunās, kas jāizmanto arī izmantojot nākotnes iespējamos potenciālus konfliktus, uh, tādējādi ceļot uh, spēcīgas, uh, ilgspējīgas demokrātijas. Sieviešu līdzdalība ir jānodrošina, jāpadara iespējama, lai tās varētu kļūt par spēcīgām uh, politiskām politiskām un sabiedrības līderēm. E, to visu ņemot vērā, kādēļ sieviešu līdzdalība politiskā līmenī Eiropā mazinās. Uh, Eh, eh, patiesībā bija tāda kā diezgan optimistiska prezentācija no jūsu prezidenta puses, bet eh, desmit valstīs ES ir vairāk nekā 27% pārstāvniecības sieviešu parlamentu apakšpalātā, Zviedrijā 45%, bet, tajā, bet manā valstī ir mazāk nekā 23% un divās valstīs ir mazāk nekā 10% pat sieviešu deputātu. Neapšaubām, tradicionāls barjeras paliek spēcīgas, uh, Eh, nospiest sieviešu kandidāts uz leju, eh, un eh, šeit nav pietiekošo finansu resursu, ir nepro, nesamērīgas pienākums par ģimenes dzīves vajadzībām, un tāpēc kultūra ir jāizmaina, jāpadara jūtīgāk šim jautājumam. Medī, medijas ir, ir ziņojuši par Līcijas Ronculī un Rašida Dātī darbu šīs parlamenta deputātē reizēm, eh, kas parāda, eh, ka ir grūti savienot ģimenes dzīvi un politisko dzīvi. Mēs Eiropā, vai mēs esam tiešām gatavi eh, šajā simtgadē risināt šos šķēsļus, šīs problēmas un arī citus desmit gadu transformācijas periodu laikā mūsu valstis, vai tās ir gatavas ieviest nacionālas kvotas, uh, Uh, pašvaldību parlamenta vēlēšanās, lai nodrošinātu vienlīdzīgu pārstāvniecību. Vai ES un nacionālas valdības ir gatavs atlicināt finanšu resursus, apmācīt sieviešu kandidātes pašvaldību nacionālo un ES līmenī? Vai nacionāla parlamenta ir gatava pielāgot savas procedūras, lai ļautu sievietēm labāk savienot uh, ģimenes dzīvi ar darbu? Vai politiskās partijas Eiropā ir interesētas eh, vairāk eh, saprast par to, eh, kā izmainīt galvenokārt vīriešu dominēto etosu un piesaistīt sieviešu deputātus? Vai sievieši tas patas ir gatavas uzņemties līderību un nākt uz priekšu būt kā celmlauzēm, lai aizpildītu patreizējo demokrātisko plaisu Eiropas Savienībā? Šie ir jautājumi, kā, kura atbildēšanai būs ļoti liela nozīme. Eiropa ļoti iegūtu eh, gan ekonomiskā, politiskā, gan sociālā ziņā, ja eh, daudz lielāks cieši skaits eh, piedalītos gan šeit Eiropas parlamentā, gan Nacionālā parlamenta darbā. Tomēr mums jābūt optimistiem eh, un tāpat laikā realistiem. 2008. gadā apvienotās eh, karalistes eh, vienlīdzības un cilvēktiesību komisija publicēja ziņojumu dzimums un vara, kurā cita starpā bija teikts, ehm, slieka varētu pārāpot visam Ķīnas lielā mūra garumam 212 gados, bet Uh, uh, vai nebūs vajadzīgs vēl ilgāks laiks, lai nodrošinātu vienlīdzīgu sieviešu pārstāvniecību parlamentā. Uh, mums ir jārīkojas beidzot izlēmīgi. Paldies par uzmanību. Paldies, Robinsons kundze. Un tagad eh, gribu dot vārdu Fontēnas kundzei lūdzu. Euh, man ir liels prieks, godātā priekšsādātājas kundze, ka jūs man ielūdzāt uz šo sanāksmi, eh, kuras laikā jūs svinat pirmās starptautiskās sieviešu dienas gada dienu, simto gada dienu. Šī svarīgā gada diena ir iespēja Uh, uzsvērt to progresu, kas ir panākts šajā būtiskajā cīņā, proti uh, nodrošinot sieviešu un vīriešu līdztiesību uh, politisko lēmumu pieņemšanā, jo tā ir tēma, kur esat izvēlējusies par šīs dienas motīvu. Man ir prieks, ka varu piedalīties šajā sanāksmē, kurā ir pārstāvēti Nacionālo parlamentu uh, nacionālajie parlamenti, no uh, dalībvalstīm un no kandidātu valstīm. 23 gados šajā parlamentā es uh, ieguvu tādu ļoti labu uh, ieskatu tajā, kāda būtiska loma kopīgi ir Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem, lai cīnītos par Eiropas demokrātijas attīstību un pret demokrātijas deficītu. Uh, Tad, kad es biju parlamenta vicepriekšsēdētāja atbildīga par attiecībām ar nacionālajiem parlamentiem, es strādāju, lai tuvinātu šos parlamentus un šodien es priecājos, ka jūs, Nacionālo parlamentu pārstāvi, esat šeit. Pirmo punktu gribētu uzsvērt eh, to apņēmību, kāda vienmēr ir valdījusi Eiropas institūcijās, lai uh, virzīt uz priekšu cīņu pret sieviešu diskrimināciju. Ne tikai tāpēc, ka šeit ir runa par līdztiesības jautājumu, par taisnīgumu jautājumu, bet tāpēc, ka tas viss ir cieši saistīts ar pašu demokrātijas funkcionēšanu. Demokrātija ir vienotās Eiropas pamatvērtība un uh, svarīga vērtība arī mūsu sabiedrībā. Mums ir uh, jāuztur dzīvi šie pamatprincipi, kas ir ierakstīti Romas līgumos. Uh, Un e, sākotnēji dalībvalsts ļoti pretojās pret to. Eiropas komisijas dotais impulss ir jāvērtē atzinīgi, bet jāvērtē atzinīgi arī Eiropas parlamentu uzsāktais darbs, jo īpaši e, sieviešu tiesību komitejā, kas tika izvērt, e, izveidota 1984. gadā, un kurā es arī, e, protams, piedalījos kurs darbā. Būtisks progress ir panākts un uh, vēl jāpanāk, um, balstoties uz šiem pasākumiem. Nav šaubu, uh, priekšādātājs kundze, ka uh, jaunais ziņojums uh, radīs jaunu dinamiku, mobilizējot uh, uh jaunus spēkus, un šodien ir uh, jāmobilizē jaunu spēku, lai panāktu progresu. Uh, Bet tomēr jāuzsver, ka vēl daudz kas ir jāizdara, un uh, bilance nav tāda viendabīga. Uh, šajos uh, priekšlikumos, šajā laikā, kas man tiek sniegts, es gribētu izdarīt dažus ieteikumus, bet parlaments, parlamentam ir jābūt priekšgalā šajā cīņā, un um, runājot par uh, sieviešu īpatsvaru Eiropas parlamentā, tagad tie ir 35,2%, kas ir lielāks procents nekā um, Nacionālās parlamentos, kur tas ir 24%, arī augsto amatu vidu, priekšsēdētāju, vicepriekšsēdētāju, kvestoru amatos tie ir 40% sieviešu, bet tomēr vēl ir jāpanāk uh, progress uh, bu, politisko grupu prezidiju ziņā. Uh, Tad, kad uh, mani ievēlēja 99. gadā par parlamentu priekšsēdētāju, tad uh, man um, bija prieks, ka mani ievēlēja, bet, diemžēl, uh, bija jāgaida 20 gadi pēc Simonas Vēles ievēlēšanas, lai atkal kāda sieviete tiktu ievēlēta šajā amatā, un es ceru, ka līdz nākamās priekšsēdētājas sievietes ievēlēšanai nebūs jāgaida tik ilgi. Un, um, šajā plenārsēžu zālē, tad, kad tiek runāts par lielajiem sociālajiem jautājumiem un sabiedrības problēmām, Eiropas parlamentam vienmēr ir jāpievērš rūpīga uzmanība uh, sasniegtajam un ir jāpanāk aizvien jauns progress, bet uh, Eiropas parlaments nevar rīkoties viens pats uh, dalībvalstu nacionālajām valdībām un politiskajām partijām arī turpmāk ir jāiesaistās šajā darbā, uh, lai veicinātu sieviešu iesaistu politikā. Un šajā ziņā es zinu, ka kvotu jautājums ir tāds strīdīgs. Un tomēr mēs eh, vē, novērojam, ka ja ir šādi strikti noteikumi, tad uh, dzīvuma līdztiesība var pozitīvi attīstīties. Vismaz tas ir uh, Eh, fakts saistībā ar Francijas 2000. gada likumu, kurš noteica līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem reģionālajās pašvaldību vēlēšanās eh, pašvaldībās, kurās ir vairāk par 3500 iedzīvotājiem, un arī nacionālajās un Eiropas vēlēšanās. Šodien mēs konstatējam, ka šis eh, likums ir izraisījis tādus klusu revolūciju, galvenokārt vietējā līmenī, pašvaldību līmenī, kur, kurš ir vistuvākais pilsoņiem. Pat ja realitātē eh, eh, sieviešu īpatsvars eh, pašvaldībās ir tikai 35% un sarakstu galvgalī parasti ir vīrieši, un ka likumdošanas vēlēšanās partijas joprojām drīzāk maksā sodu nekā ievēro šo līdztiesību, tomēr šis sasniegtais progress ir diezgan pozitīvs. Ir jāturpina iet pa šo ceļu. Nacionālajām valdībām ir jāveido uh, tāda sistēma, kas veicinātu sieviešu iesaisti politikā. Un šajā jomā daudzās valstīs, arī manā valstī, uh, politika ir zaudējusi ticamību. Ir uh, jāstrādā, lai pilsoņu acīs atgūtu politikas labo slavu. Un visbeidzot gribētu izteikt pāris pārdomas par pašām sievietēm. Politiskajā vidē, tāpat kā citur, sievietei vienmēr ir jāpierāda, ka viņa ir kompetenta, viņa ir, ja tā var teikt, pēdiņās uh, nolēmta uh, izcilībai. Bet viņas to zina, šīs sievietes, un uh, uztver to kā tādu stimulu attīstībai. Sievietēm saglabājot savu uh, sievišķību, uh, um, it kā ir uh, jānogaida, kad pie viņām vērsīsies. Un visbeidzot, sievietes, kas ieņem svarīgus politiskus amatus, uh, tām ir arī jābūt uzmanīgām, lai neiekrīst šajā slazdā, ka sieviete tiek iecelt amatā tikai tāpēc, ka tā ir sieviete un ka ir tāds laicīgs uh, efekts. Uh, Eh, un eh, bieži vien eh, jāskatās, kā tālāk attīstās sievietes karjera. Soldātāts starp sievietēm ir ļoti būtiska. Tā nav vēl pietiekama, bet es šeit Eiropas parlamentā esmu piedzīvojusi tiešām uh, lielisku attieksmi tieši tad, kad man ievērēja par prezidentu. Kā jau prezidents Buzeks ļoti labi pateica, šī solidaritāte ļauj uh, Uh, sievietēm politikā veicināt uh, sieviešu situācijas uzlabošanu visās jomās. Un uh, es gribētu arī atsaukties uz savas valsts pieredzi. 1974. gadā 70% franču aptaujā teica, ka viņi negribētu redzēt republikas prezidenta sievieti. Šobrīd jau 90% saka, ka viņi to pieņemtu, ja tas neradītu problēmas. Um, tagad jau Vācijā ir kanclere, Somijā, Lietuvā un Īrijā valsti vada sievietes. Varbūt arī 2012. gadā Francijā tas uh, iestāsties. Uh, Mums ir jāatbalsta šis process, un esmu pārliecināta, ka Eiropas parlaments uh, kopumā un arī Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja tieši konkrēti turpinās strādāt uh, šīs lietas labā. Es uh, sveicu visas Eiropas sievietes šajā sieviešu dienas gada dienā, visas sievietes pasaulē, kuras ir ļoti drosmīgas un talantīgas. Paldies jums! Liels paldies um, Robinsonas kundzei, liels paldies Fontēnas kundzei. Es domāju, ka esam uh, guvuši ļoti labu pārskatu par to, kas ir bijis panākums sieviešu tiesību jomā. Tāpat arī esam uzzinājuši par uh, izaicinājumiem, kas mums vēl priekšā. Un it īpaši paldies par to, ka tika izcelti jautājumi e, ko, kā Robinsona kundze darīja, e, par to, vai Eiropa ir gatava desmit gadu laikā Mm, pielūkot, nodrošināt, lai mums būtu mm, vienlīdzīga ietekme politiskajās sanāksmēs, kā arī citās jomās. Es domāju, ka šos jautājumus mums vajadzētu izskatīt šodien dienas laikā. Es gribētu arī eh, pieminēt Fontēnas kundzes teikto par to, cik nepieciešama ir sieviešu solidaritāte. Tad kad sievietes uzņemas kādus amatus, eh, lai viņa eh, gūtu eh, atbalstu no citām sievietēm. Tas arī ir ļoti svarīgs faktors, lai sievietes uzņemtos vairāk amatu, kā arī dzen, lai justu atbild, atbalstu tad, kad izpildu šos pienākumus. Lai tiešām mm, patiesība būtu tā, lai sieviete uh, būtu kā alibi dažādās politiskās sanāksmēs. Eh, liels paldies mm, par šo interesanto ievadu. Mēs eh, silti jums pateicamies par līdzdalību šajā sanāksmē, un tagad ir laiks uzsākt debatas. Gribētu vēlreiz atgādināt, ka mm, mums vajag pēc iespējas ievērot eh, trīs minūšu runāšanas laiku, jo mēs gribētu dzirdēt pēc iespējas eh, daudz eh, cilvēku, kas uzstājas un runā par savu pieredzi. Pirmais manā runātāja sarakstā ir Hilda Figurēdo kundze no Eiropas parlamenta. Lūdzu, Figurēdo kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es eh, gribētu apsveikt visas sievietes, kas ir šeit klāt, un arī dzen visas sievietes Eiropas Savienībā un sievietes kā tādas. Eh, it īpaši tās, kas eh, šobrīd mm, savās attiecīgajās valstīs cieši diskriminācijas dēļ, mm, un viņas varētu, var teikt, pat cīnās par brīvību, kā tas ir vairākās valstīs šobrīd. Nu, arī dzen, sievietes, kas eh, cīnas par mieru. Es eh, gribu sūtīt īpašu eh, sveicienu tām sievietēm, kas joprojām cieš, kas cīnas un kurām vēl ir tālu, lai tās varētu sasniegt vienlīdzīgas tiesības, kuras joprojām negūst iespēju izteikties, izpausties kā cilvēki un joprojām ir daudzas lietas, kas tām ir jāpārvar. Startautiskā sieviešu diena protams, daudz kas jau ir noticis, mm, daudzās pasaules daļās ir bijuši lieli panākumi. Mūsu viesi šodien jau ir aprakstījuši, ka joprojām ir tā sievietes politiskajā dzīvē, arī, teiksim, Eiropas parlamentā mums ir tikai 35% sieviešu, taču nacionālajos parlamentos bieži vien mēs nesasniedzam pat šādus skaitļus. Un te tiešām ir runa par valdībām un par vietējo varu, jo tā tieši šīs vietējās varas orgāni, kas man visvairāk pārsteidz. E, tur taču sievietes ir tuvumā savām mājām. Kāpēc viņas netiek klāt pie vietējās varas grošiem? Es domāju, tas ir tiešām pārdomu vērts mūsu valstīs. Mums tiešām vajadzētu aicināt, lai sievietes piedalās vietējo lēmumu pieņemšanā, politiskajā dzīvē, savā reģionā, savā dzimtenē. Pēc tam es vēl gribēju pievērst uzmanību dažiem soļiem atpakaļ, kas ir spērti. Sociālajā, ekonomiskā krīze, tā, protams, atstāja lielu ietekmu uz sieviešu dzīvi. To mēs redzam, ka mm, nabadzības indeksā redzam, kā tas pieaug, cik grūti sievietēm iegūt darba vietas Te ir runa arī par sociālā ehm, finansējuma samazināšanu, par ģimenes atbalstu, bērnu pabalstu, veco ļaužu pabalstu samazināšanu. Un tas viss, acīm redzot, novedīs pie tā, ka e, sieviešu līdzdalība politiskajā dzīvē samazināsies. Un tāpēc es uzskatu, ka mums ir ļoti svarīgi izteikt prasību uh, visiem ar politisko atbildību, kā sievietēm, tā vīriešiem, ka mums ir nepieciešama vienlīdzība, solidaritāte un mums ir nepieciešama arī politiska pārmaiņa, jo, lai arī mūsu sekotāji varētu teikt, ka mēs esam kaut ko pozitīvu darījuši. Paldies, Figurēdo kundze! Nākošais runātājs ir no Grieķijas parlamenta E, Marija Koljā Cero, lūdzu, jums vārds. Kaļmēra šaš. E, labdien visiem! Arī es vēlos piekrist tam, kas jau izskanējis. Šeit Eiropas parlamentā esam jau piedalījušies līdzīgos pasākumos vairāk kārt, un es pārstāvu savu valsti šodien eh, kopā ar citiem augsta ranga kolēģiem un kolēģiem. Dārgie draugi, dārgās draudzenes, kas attiecas uz mani valsti, tad sievietes eh, vēl cīnās par eh, vienlīdzīgām iespējām ar vīriešiem, gan kas attiec uz politiskā tiesību īstenošanu, gan arī varas pozīcijas vispār. Mēs prasam sieviešu E, tiesību ievērošanu. E, un mums ir diezgan spēcīgas institucionāls struktūras, kas mums dod iespēju principā nodrošināt sieviešu vienlīdzīgu e, dažādos politiskos līmeņos. Vislabāk to var panākt nosakot kvotas dažās politiskās jomās manā valstī. Norādījuši uz 2000. gada likumu kas nosaka, ka sievietēm ir jānodrošina vienlīdzīga pārstāvniecība uh, eh, sabiedriskā sektorā uh, uh, dažādos līmeņos, tā skaitā arī pirmajā un otrā līmenī. 2008. gada likums savukārt nosaka, ka uh, dažādo politisko partiju kandidāti uh, arī tātad e, ir jāizvirz vismaz uh, politiskām partijām vismaz trešā daļa sieviešu kandidāšu. Neskatoties uz e, šo likumu esamību, Eh, ir arī citi likumi, kurus es šeit eh, pat nepieminēšu šodien. Mēs konstatējam, ka sieviešu pārstāvniecība eh, lēmēji līmeņos joprojām ir nepietiekoša. Eiropas parlamentā mēs konstatējam, ka ir tikai 52 sievietes deputātes, vairāk nekā 300 deputātu kopumā ir Grieķijas parlamentā, tātad 17,3% sieviešu Grieķijas parlamentā. Lūk, procents, kas ir krietni E, vājāks nekā pagājušajās vēlēšanās, kas attiecas uz vīriešu sieviešu e, proporciju deputātu starpā. 2004. gadā mēs bijām 16% skaits sasnieguši, bet 1996. gadā e, patiesībā bija pat tikai nedaudz vairāk par 6%. Es domāju, ka zinām pozitīva attīstība līdz ar to ir vērojama No 22 Grieķijas deputātiem Eiropas parlamentā 31% ir sieviešu, krietni labāks rezultāts nekā pagājušajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, kas attiecas uz sabiedrisko sektoru, uz valsts pārvaldu. 2010. gada novembrī bija parlamenta vēlēšanas, eh, arī pašvaldību vēlēšanas, un vairāk nekā tūkstoši Eh, deputātu starpā tikai ap 15 sievietes ievēlētas, tātad eh, tikai 3% Uh, uh, uh, 2010. gada atvainojiet, saka runātāji, man jālabo sevi, tātad 3%. Tas bija 2006. gada vēlēšanās, bet 2010. gadā ir tikušas ievēlētas vēl e, deviņas e, sievietes pilsētu e, mēriju vadītājas, bet citur pašvaldību līmenī nav nevienas sievietes, kas būtu ievēlētas par reģiona izpildu direktori pašvaldības Eh, kopumā valsts pārvaldē sieviešu pārstāvniecība ir apmēram 17%. Tātad mēs konstatējam, ka šim jautājumam ir politiska dimensija mūsu valstī, un, protams, tas jāskata kontekstā ar visiem puliņiem, kas tiek izdarīti, lai nodrošinātu sieviešu uh, līdzdalību veiksmīgāku arī politiskā līmenī. Mūsuprāt, uh, ir jāuzlabo arī eh, vispārējais noskaņojums, gaisotņi tā ar teikt, lai sievietes pamudinātu uzņemties šādas amats. Arī Grieķijas vēlētāji ir jāuzrunā, arī viņiem ir jādod savus ieguldījums, lai būtu vairāk sieviešu, kas eh, reģionālā, lokālā, nacionālā līmenī tiktu ievēlēts amatos. Es jau uh, atsaucos uz dažiem uh, likumiem uh, sieviešu vienlīdzības jomā, bet uh, Eh, drīzāk eh, pat labam eh, šī vienlīdzība ir panākta uz papīra, bet praksē mēs konstatējam, ka vairākās sabiedriskās dzīves jomās Grieķijā, izglītības jomā, darba vietās, sieviešu pārstāvniecība joprojām ir nepietiekoša. Tas ir saistīts ar to, ka patreizēja uh, pārstāvi eh, turas pie savām eh, izcīnītajām pozīcijām un nevēlas pielaist sievietes pie teikšanas. Tas ir cieši saistīts ar mūsdien, mūsu šīs dienas Eiropas pārme konferences tematu. Eh, varētu runāt vēl daudz garāk šajā kontekstā, tā skaitā par ekonomisko krīzi, ko mēs, protams, piedzīvojam arī savā valstī. Un šī krīze arī atkal ir visvairāk skārus tieši sievietes. Daudzas, eh, eh, daudz bezdarbniekas eh, Grieķijā, teiksim, bezdarbnieku skaitā sieviešu īpatsvars ir liels, tajā skaitā arī bezdarbnieku akadēmiķu. Tas parāda, ka ir jārīkojas, bet jārīkojas tieši vienlīdzības virzienā lai eh, panāktu šo vienlīdzību reālajā dzīvē, un proti visās sabiedriskās dzīves jomās. Paldies! Paldies! Nākošais - Oranžs Saķēkundze, kas ir parlamenta deputāte Eiropas parlamentā un priekšsēdētāja vietniece eh, sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejā. Lūdzu! Merci, Madame la Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies par šī pasākuma organizēšanu un paldies uh, mūsu uh, viešņām, um, kuras ieradās šeit pie mums. Uh, un paldies arī, ka piedalāties šajā cīņā sieviešu labā. Pirmā lieta, par kur gribētu runāt, priekšsēdētājs kundze. Uh, ir, eh, gribētu uzsvērt, ka šī cīņa ir kolektīva cīņa, tā ir sabiedrības cīņa, mūsdienīga cīņa, tā nav ne kreiso, ne labējo cīņa, ne vīriešu, ne sieviešu cīņa. Tā ir cīņa, kas eh, jāveic mums visiem kopīgi. Kura eh, sabiedrība tad mūsdienās varētu atteikties no 50% savas enerģijas, inteliģences, uh, Un uh, mūsdienās uh, tāda sabiedrība ir. Un tas ir pirmais punkts, uh, kas mums visiem ir jāņem vērā, jo tas ir jautājums, kas uzdodams visiem. Un raugieties, cik uh, ļoti valstis un ģimenes uh, dara, lai uh, izglītotu sievietes un meitenes. Un pēc dažiem Uh, karjeras gadiem, kāda tomēr ir plaisa un uh, cik esam investījuši šajā izglītībā, ļoti liela daļa no tā tiek izšķērdēts. Tātad mums visiem ir um, jāmobilizējas, un es runāju arī ar visām kolēģiem uh, Sieviešu tiesību un dzimumlīdztiesību komitejā, ka nav nekādu uh, barjeru visā, visiem kopā šajā komitejā mums ir jāstrādā vienā virzienā. Protams, ka diez vai uh, tik ātri, kā gribētos, uh, mēs uh, negribam, ka šī komiteja būtu tāda nesvarīga, neutralizēta komiteja. Mēs gribētu, lai šī komiteja būtu līdztiesīga ar citām komitejām, un, un uh, varbūt, ka kādu dienu mums šī komiteja vairs nebūs vajadzīga. Uh, Otra lieta, par ko gribētu runāt, eh, ir tas, ka es būtu labprāt eh, gribējusi, lai sievietes eh, savu kompetenču dēļ nonāktu pilnīgi līdztiesīgā mm, pozīcijā ar vīriešiem sabiedrībā. Es tiešām par to sapņoju. Un uh, es vienu brīdi pat šaubījos par kvotu politiku, jo uh, man liekas, ka tas tā uh, diezgan nicinoši ir pret sievietēm, ka sievietēm ir vajadzīgas uh, kvotas, lai tās nonāktu līdztiesības situācijā. Bet šodien es saku, ka bez kvotām mēs tur nenonāksim. Un tāpēc es arī augstu vērtēju to, ko tikko teica Buzeka kungs, ka Eh, viņš teica, ka Eiropai tiešām ir jāpātrina šis process, lai dalību valstīs aicinātu iet šajā virzienā. Un kā teica mūsu Grieķijas kolēģi tikko, sievietes var uh, iet uz priekšu šajā sabiedrībā, un sievietēm ir jābūt līdztiesīgai situācijai ar vīriešiem. Uh, Un es esmu nedaudz nobazījušies. Fontēnas kundze tikko ļoti labi pateica, ka partijas eh, labāk maksā sodus nekā tiešām iekļauj sievietes sarakstos. Vai viņiem ir bail no kompetentām sievietēm, no viņu aktivitātes un darba tikuma? Un kāpēc tad jābaidās? Mums visiem kopīgi, mierīgi, efektīvi ir jāstrādā, jo mēs labi zinām, ka mūsu nākotne, visu nākotne, vīriešu un sieviešu nākotne Eiropā ir atkarīga no mūsu aktīvas darbības. Un tad, kad es raugos uz teritoriālajām reformām, kas šur tur tiek īstenotas un neņem vērā sieviešu vietu sabiedrībā, tad uh, tas nav pieņemama. Un trešā lieta, par kuru gribētu runāt, ir tas, kas eh, pirms dažām dienām parādījās. Tā bija aptauja, kuras rezultāti liecināja par to, ka visur vīrieši uzskata, ka krīzes apstākļos 20% vīrieši tātad eh, uzskatīja, ka eh, krīzes apstākļos priekšroka darba vietās būtu jādod vīriešiem. Uh, šādas aptaujas uh, un pētījumi parāda, ka mums vēl ir tāls ceļš ejams, lai dotu vietu sievietēm ne tikai politikā, bet arī darba dzīvē. Un būtībā šorīt šeit mēs runājam par sieviešu lomu politikā, bet ir jāapzinās, ka uh, Eh, tā ir tikai aizberga redzamā daļa, un eh, mums ir jādomā arī par sieviešu tiesībām uz darbu, par viņu lomu darba dzīvē. Un eh, nedrīkst būt tāda diskriminācija, kāda tā pastāv tagad uzņēmos un sabiedrībā. Un visbeidzot, gribētu vēl vienu lietu uzsvērt. Cik ilgs laiks mums vēl būs vajadzīgs, lai atzītu, ka eh, sievietēm ir stipri zemāks algas nekā vīriešiem. Vai jums šeit tas šķiet uh, normāli, kungi un dāmas, ka mūsu sabiedrībā uh, <clears throat> ka sieviete ir vajadzīgi pieci gadi, lai nopelnītu tikpat daudz, cik vīrietis nopelna četros gados. Man tas nav pieņemami, un man tiešām ir kauns, ka uh, maniem bērniem un mazbērniem uh, būs jādzīvo sabiedrībā, kurā tas tiek pieļauts. Un es domāju, ka mums vēl ir jāveic ļoti svarīgs darbs priekšsādātājs kundze, un es gribētu piedāvāt pēc uh, darba, kas tiek uh, veikts uh, dažādos valstīs, mums vajadzētu domāt par, favor, par, par darbu Eiropas līmenī. Paldies! Un tagad Himenes kundzei vārds lūdzu. Paldies! Priekšsēdus kundze. Es kā sieviete, kā deputāte, kā sieviešu tiesību komitejas locekle īpaši priecājos piedalīties šajā pasākumā un atzīmēt šo gaddienu ar tik daudziem sieviešu tiesību aizstāvjiem kopā. Šodien ir vērts ja palūkoties arī pagātnē, atcerēties, kā sievietes Ņujorkā toreiz izgāja ielās, iestājoties par uh, labākiem darba apstākļiem un it īpaši jau par vēlēšanas tiesībām. Tas ir atskats vēsturē, bet arī šodien mums eh, pietiekoši daudz problēmas ir palikušas pēc simts gadiem. Daudz sievietes eh, saņem daudz vajag atalgojumu par to pašu darbu kā vīrieši, jo, protams, ir sarežģīti savienot eh, profesionālo darbību ar ģimenes dzīvi, arī pie šiem jautājumiem jāturpina strādāt runājot uh, par vienlīdzību. Labas e, vēlēšana tiesības tagad ir nodrošināts, bet mēs jau dzirdējām, ka sieviešu um, e, īpatsvārs politiskos amatos joprojām ir nepietiekoši, un te vēl ir tāls ceļš ejams. Mēs jau nevēlamies saņemt dāvanas, e, par to nav runa, bet mēs nevaram pielā, pieļaut arī to, ka mēs eh, nesaņemam vienlīdzīgā atalgojumu par to pašu darbu. E, e, Neracionāls bailes no sievietēm, e, mēs neakceptējam, ka tam vajadzētu būt šķērslim līdzdalības nodrošināšanai. Protams, mēs esam nesušas arī upurs uh, cenšoties savienot ģimenes dzīvi un profesionālu darbību, bet mēs varam būt laimīgas, jo mēs eh, salīdzinot eh, sevi ar miljoniem sieviešu visā pasaulē, eh, tomēr esam laimīgā situācijā. Viņām vispār nav tiesības. Kaut vai islāmistiskās valstīs, kā tur tiek diskriminēta sievietes, tāda tur ir ikdienas realitāte un uh, Pret to tiešām mums ir jāprotestē, pret to, kā uh, apietas arā valstīs ar sievietēm, kā mēs varam būt uh, vienaldzīgas pret to paraugoties uz to, kas notiek Afganistānā vai citur, kā eh, sievietes eh, tur, eh, kā laulības pārkāpējas, kā pret, ar viņām apietas, kā jau Robinsons kundze sacīja, mēs tagad m, mm, piedzīvojam sacelšanos, kurā sievietēm ir būtiska loma un mums Eiropā ir jāsolidarizējas ar šīm sievietēm, lai tās uh, saņemtu savas tiesības. Tāds ir mūsu svarīgais uzdevums Mums ir jāaizsargā arī uh, Eiropas sievietes un meitenes, uh, kuras varbūt tiek diskriminētas uh, e, pat ģimenē, reliģisku, kultūras uh, iemeslu dēļ. Tas viss var negatīvi atsaukties uz šīm sievietēm un meitenēm, un tādēļ mums ir viņas jāaizstāv, viņa tiesības jāaizstāv um, tiek gatavots ziņojums par vārdarbību ģimenēs, un arī par to es gribētu atgādināt. Jo šeit upuri parasti ir tieši sievietes. Mums ir svarīgi atzīmēt, ka šeit arī ir Eiropas aizsardzības eh, rīkojums eh, un uh, Es eh, šeit gribu pieminēt arī cilvēktiesības, kas man, eh, manā eh, uztverē prioritāti. Cieņa, brīvība, cilvēktiesības nodrošina gan vīriešiem, gan sievietēm. Un tagad Plantas kundzei, kas ir Eiropas parlamenta deputāta, dodam vārdu. Paldies. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem uh, prezidijā sēdošajiem par viņu uh, vēstījumu. Taču uh, vispirmām kārtām es gribētu novēlēt uh, patīkamu 8. marta gada dienu visām sievietēm un meitenēm visā pasaulē. Mēs visi zinām, ka simts gadu jau šādas svinības notiek, simts gadu ar piepūles, simts gadu eh, cīņas, simts gadu progresa. Mēs eh, visi esam eh, piedalījušies šajās cīņās, un mēs visi dalamies šajā progresā un panākumos, un arī, dzan, uh, Eh, progresa trūkumā, katrā ziņā to ir eh, savu spēkus pielikuši kā vīrieši, tas sievietes. Eh, dzimumu līdztiesība tā ir sociālā taisnīguma lieta, taču īstenībā tas ir arī efektivitātes un progresa instruments. Tas ir veids, kā mēs visbeidzot varētu sasniegt vienoktu Eiropu, kas būtu godīga visiem pilsoņiem Es ļoti uzmanīgi klausījos eh, tos kolēģus, kuri eh, pieminēja eh, negatīvo ietekmi, kas ir bijusi finanšu krīzes laikā, kā tas ir ietekmējis sievietes. Protams, trūkums iegūst tādu feminisma seju. Katrā ziņā tas vairāk attiecās uz sievietēm, jo diskriminācija darbas, darba tirgo tikai paplašinās un padziļinās, arī diskriminācija sabiedrībā padziļinās. Ja mēs tiešām vēlētos, eh, lai eh, Eiropa, eh, kā iepriekšējā runātāja nu pat izteicās, nospiestu gāzes pedāli, mums visiem Eiropas parlamenta deputātiem ir jāsūta stiprs signāls. 2009. gadā jaunais Eiropas Lisabonas līgums stājās spēkā. Saskaņā ar šo līgumu mums ir tiesības nākt ar iniciatīvu attiecībā uz likumdošanu. Un es runāju par pilsoņu iniciatīvu iniciatīvu. 27 dalībvalstis to var veikt. Un organizēsim kampaņas e, visos Eiropas nostūros, e, aicināsim sievietes e, nākt tuvāk mums. Mēs šeit runājam arī par solidaritāti. Solidaritāte ir ļoti svarīga. Mums kopā ir nepieciešams pēc iespējas vairāk sieviešu un vīriešu pulcināt. Organizēsim šādas kampaņas, savāksim parakstus un eh, šī, šīs kvotas eh, sasniegsim. Jo, kā Robinsona kundze saka, es neticu, ka joprojām vēl visi Eiropā apzinās par to, cik eh, svarīga ir sieviešu piedalīšanās politiskajā dzīvē. Šobrīd 90% no sieviešu, no vīriešiem Francijā uzskata, ka sieviešu klātbūtne politikā ir svarīga. Es domāju, ar to nepietiek E, parādīsim to, ka šī statistika nu dien e, atbilst realitātei. Un sāksim ar to, ka vāksim parakstus un e, caur pilsoņu iniciatīvu ieviesīsim šādas kvotas. Jo u, sabiedrības otra puse, tas ir mēs, sievietes, uh, Uh, ir jāgūst mums pārstāvniecība politiskajā laukā. Mēs negribam iekļūt politikā tikai, uh, lai iegūtu pozīcijas vai amatus, uh, svarīgos amatus. Nē, mēs esam šeit tāpēc, ka mēs labāk redzam sabiedrības problēmas un redzam arī problēmas, ko sievietes redz. Paldies! Paldies! Priekšsēdētājs saka. Un tagad Gomešas kundzei dodam vārdu. Lūdzu, Gomešas kundze. Paldies, e, priekšsēdētāji. Es gribu arī sveicināt mūsu prezidēju, e, Fontēnas kundzi, Robinsonu kundzi, e, jo mēs uzskatām, ka Robinsona kundze varētu kļūt arī par kandidātu Eiropas Savienības prezidenta postenim. Varbūt nākotnē tas tā notiks, es ceru. Mums ir nepieciešams sievietes redzamos amatos. E, sievietes, kas ieņem lēmumu, e, lēmumu pieņēmēju amatus, tās varētu izmainīt e, pasauli, izmainīt sabiedrību, kurā runājot par šo ekonomisko krīzi, ko mēs šobrīd izjūtam Eiropas Savienībā. Tas dažās valstīs izskatās ļoti grūti, Grieķijā, Portugālē. Uh, un e, sievietes ir tās, kuras dabū ciest pirmās, jo e, viņas ir tās, kas e, pazaudē darbu pirmās. Taču mums ir arī iespējas. Mums ir iespējas redzēt, kādas lomas varētu ieņemt sievietes lielajos eh, sociāli-ekonomiskajos uzdevumos, nu, uzņēmumos arī dzen. Protams, ne tikai politikā vien, taču mums ir jāskatās ir arī taču citi eh, orgāni, citas institūcijas eh, darbojošās, kam ir politisks spēks. Un mums nudien vajadzētu sagatavot stratēģijas, lai uh, sievietes iekļūtu šajās institūcijās, lai mēs tur sasniegtu kritisko sieviešu masu, lai mums būtu tiešām iespējas risināt svarīgos jautājumus. Finanšu eh, pasaulē ir eh, ļoti skaidrs, ka ir nepieciešams vairāk sieviešu valdēs, eh, banku sistēmā. Ja būtu bijis vairāk sieviešu, tad nebūtu nogājis tik greizi, kā tas ir noticis. Uh, un varētu teikt pat nemorāli eh, mums ir eh, šie paraugi. Tāpēc eh, ļoti svarīgi mums, Eiropas parlamentam, mums ir vienlīdzības komiteja, kas ir svarīgs fórums, kurā pārunāt problēmas, lai pievērstu uzmanību attiecībā uz to, kas tiek darīts, vai pat gluži otrādi netiek darīts, lai sasniegtu vienlīdzību Taču mums vajadzētu arī attīstīt stratēģiju, kā mēs varētu ielikt sievietes būtiskos amatos, kur tās varētu kaut ko veikt ar uh, savu situācijas apziņu un ar savu kritisko masu eh, kas varētu, protams, tradicionāli mēs redzam, ka aizsardzībā mēs redzam, mums ir ministri, eh, sievietes daudzus lēmumus, E, kurus tur pieņem, e, tas ir ļoti būtiski mūsu valstu ekonomikā. Tāpēc mums vajadzētu tiešām būt vairāk sievietēm, kas ir specializējušās aizsardzībā un e, drošībā. Un nu dien mums vajadzētu runāt par šo tēmu. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka Eiropai ir nepieciešama jauna politika jo eh, mums ir jāmācās no kļūdām, eh, no netaisnībām, eh, no konsekvenču trūkuma, ko līdz šim esam redzējuši, piemēram, Ziemeļāfrikā. Un Eiropas Savienībai, protams, mēs runājam skaisti par demokrātiju un par vienlīdzību, par cilvēktiesībām taču eh, daudzos šajos punktos ir trūkumi, un mm, kas notiek it īpaši šajās diktatūrās, diktatūru valstīs. Eh, sievietēm ir eh, izlēmīgi jāpiedalās šajās jaunajās kustībās, jāpieprasa demokrātija, tiesības, un tās ir sievietes Arābu valstīs, Islāma valstīs, kas rāda, ka islāms nav nesavienojams ar demokrātiju un sieviešu e, cīņai ir jābūt kā stūrakmenim Eiropas Savienības e, attiecībās ar šīm valstīm, to attīstību un demokrātisku pārējas procesu. Mums nebūs demokrātisks pārējas process šais valstīs, ja tās neveiks reformas. E, reformas, kas attiecas arī uz sieviešu līdzdalību visos līmeņos. Paldies! Un tagad vārds eh, Koļaskai Bobinskai eh, no Eiropas parlamenta lūdzu. Eh, vitam koležanki i kolēģi. Um, sirsnīgs veids visus kolēģis. Es domāju, ka diagnoze ir ļoti precīza. Mēs zinām, kādās jomās izpaužas nevienlīdzība bet jautājums ir, ko mēs varam darīt, lai situāciju mainītu pēc iespējas straujāk. Es gribētu teikt šādi. Ja sievietes pašas necīnās par likumdošanas izmaiņām, tad mēs nekā daudz nespēsim panākt. Pirms trim gadiem Polijā mēs izveidojam sieviešu kongresu, un pateicoties darbam šo trīs gadu laikā mēs panācām uh, Paritāte, kvotīviešana visās nākamās vēlēšanās pretestība bija nopietna, bet mums izdevās inicēt šo plašo debatu visā valstī. Cīņa par vienlīdzību ir ne tikai cīņa par sieviešu eh, pārstāvniecību politikā, bet arī par domāšanas izmaiņām sabiedrībā kopumā. Šī debata ir pilnīgi izmainījusi mūsu sabiedrības domāšanu un arī dažu mūsu politiķu domāšanu. Mēs esam panākuši e, vēlēšanu likuma grozījumu, bet neesam panākušas visu, ko vēlējāmies. Mēs vēlējāmies panākt 50% kvotu visos vēlēšanu sarakstos, bet esam panākuši 35% vismaz. Un tagad būs parlamenta vēlēšanās šoruden, būs e, vēlēšanas jau pēc šī vēlēšana likuma, bet tad būs vēl viena problēma kā atrast sievietes, kas vēlas kandidēt uz parlamentu amatiem, kas nebaidās, kas eh, tic saviem spēkiem, savai kompetencei, uzņemties šādus eh, pilnvaras. Tas jau ir cits jautājums. Bet gribu jūs aicināt viesos uz Poliju. Eh, septembrī tur notiks kārtējais sieviešu kongress, starptautisks konferences, sakarā to, ka Polija uzņemsies ES prezidentūru un Mēs vēlamies uh, savus mērķus tagad definēt, jo <clears throat> jauns mērķis, jo mēs esam spontāna masu kustība, mēs neesam organizācija kā tāda, bet mēs esam tautas kustība, un mēs vēlamies nodibināt zināms precīzāks mērķis, lai publiskās debatēs uh, nezaudētu savu uh, momentu. Eiropas Savienība var daudz ko darīt, eh, rosināt daudz ko ar ziņojumiem un lēmiem, bet ja nav atbalsts šādām tautas kustībām dalībvalstīs, tad neko daudz nespēsim mainīt. Paldies! Paldies, un tagad gribu dot uh, vārdu ANO Women eh, kom pārstāvim. Lūdzu. Thank you very much, um, Chair. Liels paldies. Es gribu dažas lietas pateikt. Vispirms gribu sveikt visas sievietes un vīriešus pasaulē, kas ar savu rīcību cīnas par sieviešu līdztiesību un apsveicu arī šo parlamentu komiteju. Eh, jo, ja mēs aizmirstam eh, sieviešu tiesības, tad eh, līdz ar to mēs izman, neizmantojam pusi no sabiedrības spēkiem. Lai mēs šo potenciālu izmantot, mums jāatver iespējas eh, gan politiskajā vadībā, tāpat arī eh, eh, tirzniecībā un miera sarunu vadīšanā. Un pasaulē pārāk maz sieviešu, kuras ir ehm, sēž pie pārunu galda, kad runājam par mieru vai par klimata izmaiņām Eh, mūsu eh, organizācijas pamat eh, uzdevums ir veicināt sieviešu līdzdalību. Mēs strādāsim ar partneriem, lai mēs izdarītu to dažādos sektoros un parādītu, kas nāks par labu sabiedrībai šajās jomās. Mēs turpināsim strādāt ar Eiropas parlamentu, it īpaši par tādām problēmām, lai mēs izbeigtu vardarbību pret sievietēm un to stingri atbalsta gan vīrieši, gan sievietes. Mišela Bašelī ieradīsies Briselē un tā tālāk stiprinās šo sadarbību. Es gribētu uh, runāt arī par mūsu tīkla vietni, uh, kur mums runājam par starptautiskajām zināšanām politikā, un tā ir tāda vieta, kur uh, kāda platforma, kur katrs, kas ir ievēlēts, var saņemt resursus, var saņemt palīdzību dažādos, piedalīties dažādos fórumos un izpausties par sievieti politiskajā dzīvē. Visbeidzot, ko es gribēju pieminēt, un to jau šeit arī no rīta kāds teica, kas ir saistīts ar situāciju Ziemeļāfrikā, kad sievietes redz eh, kādu iespēju un eh, veic politiskās sociālās reformas un palielina savas tiesības, eh, vadīt spēju reģionos ar jaunajiem līderiem un eh, eh, arī stiprinās eh, pilsoniskuma apziņu arābu sieviešu vidū. Lielas paldies, ka uzklausījāt mani! Paldies! Un tagad gribu dot vārdu European Women lobiju Cecilē Kleboval, lūdzu. Paldies, ka devāt man vārdu, priekšsādātājs kundze. Eiropas sieviešu lobijas jau gadiem cīnās uh, un veido kampaņu par līdztiesību, cīnāmies. Uh, mēs šorīt pieminējam arī kvotas, un se, uh, jautājums ir sekojošs, vai šeit Eiropas parlamentā varētu ieviest striktus noteikumus līdztiesībai Eiropas parlamentā. Uh, un vai nacionālā līmenī politiski un juridiski tas būtu iespējams. Mēs runājam daudz arī par solidaritāti, par kolektīvu cīņu, un vai vīriešu un sieviešu koalīcija, kas cīnās par līdztiesību, varētu uh, panākt kaut ko šajā namā pirms nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Mēs vēlētos, lai šāda koalīcija tiktu veidota no visām politiskajām partijām un ar sieviešu tiesību organizāciju atbalstu varbūt varētu panākt uh, līdz nākamajām Eiropas vēlēšanām tiešām patiesu līdztiesību. Paldies! Paldies! Paldies! Un tagad e, gribu pateikties uh, mūsu uzaicinātajiem viesiem. Es gribu pateikties visiem, kas ir piedalījušies šajās diskusijās tiešām ir bijis interesanti, un tagad mēs pāriesim uz diskusijas otro sadaļu. Liels paldies mūsu uzaicinātajiem viesiem vēlreiz. Otrajā daļā mēs veltīsim uzmanību tam, lai pastāstītu par savu pieredzi. Uh, kā mēs varam vislabākajā veidā strādāt, lai stiprinātu sieviešu līdzdalību politikā. Es gribu pateikties visiem eh, Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, kas ir aprakstījuši savu pieredzi un eh, kas ir gatavi arī dalīties ar pieredzi šeit šodien. Un mm, mums nav um, bijis iespēju uh, dot visiem eh, uzstāties šeit prezidijā, taču es eh, gribētu teikt, ka visiem ir iespējas lūgt vārdu pēc mūsu ievadrunām. Un līdz ar to arī tādā veidā varēs izstāstīt savu pieredzi. Es eh, sveicu šeit nākošos runātājus un pirmajai došu vārdu Nēlē. Līnen kundzei, kas ir uh, priekšsēdētāja padomdevēja komitejai, vienlīdzīgām iespējām vīriešiem un sievietēm, un viņa pārstāv uh, Beļģiju un Beļģijas senātu. Lūdzu, jums vārds. Thank you uh, very much. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Dāmas un arī daži kungi, kas ir zālē, mēs šodien esam šeit, lai runātu par e, sieviešu politisko lomu Eiropas Savienībā un arī nākotnē. Vai joprojām ir jānodala vīrieši un sievietes, kad mēs runājam par politiku? Vai tad e, šobrīd mūsdienās mēs neesam visas jau stipras neatkarīgas Eiropas sievietes? Protams, ka tas tā ir, bet darbs joprojām vēl nav pabeigts, un tāpēc šādas tikšanās ir joprojām ļoti svarīgas, lai vairāk uzzinātu par e, sieviešu situāciju gan politikā, gan sabiedrībā. Eh, sieviešu politiķu skaits varbūt pēdējos gados ir pieaudzis, bet joprojām ir daudz izaicinājumu. Eh, sievietes eh, parasti vilcinās pieteikties uz augstākiem amatiem. Sievietes vēlēšana sarakstā uh, nevajadzētu uzskatīt par uh, ļaunumu, bet par uh, plusu. Startautiski pētījumi rāda, ka jauktās komandas, kur dzīvo, kur strādā kopā sievietes un vīrieši, strādā labāk. Un demokrātiskā sabiedrībā ir jābūt līdztiesībai starp vīriešiem un sievietēm visās jomās, arī politikā. Ziemeļu valstīs uh, mēs redzam, ka līdztiesīga pārstāvniecība uh, eiro um, iestādēs nodrošina līdzsvarotāku sabiedrību. Tāpēc es uzskatu, ka inovācijas un radošums pastāv galvenokārt tajās vietās, kur dažādu dzimumu un dažādu pieredžu cilvēki satiekas un apkopo savu pieredzi. Kā uh, li, vie, līdztiesīgu uh, līdztiesības un mm, dzimumu līdztiesības komitejas priekšsēdētāja Beļģijas senātā, es galvenokārt gribu nodrošināt vienādas iespējas vīriešiem un sievietēm. Jūs zināt, ka uh, Eh, valstīs, eh, kur ir arī atvērtāk sabiedrība sievietēm, eh, ir konkurētspējīgāka sabiedrība. Tas nav sauklis no feministu grupas, bet tas ir pēdējā, pēdējā dzimumu plaisas ziņojuma secinājums. Ir indeks, kas dod mums ieskatu dzimumu līdztiesībā katrā valstī nelīdzsvars darba vidē starp vīriešiem un sievietēm joprojām parādās daudzos pētījumos. Sievietes biežāk izvēlas uh, nepilnas slodzes darbu un bieži vien tā nav brīza, iz, brīva izvēle. Tas nozīmē, ka viņi saņem mazākus ieņēmumus un mazāku pensiju, pēc tam neviens taču brīvprātīgi to neizvēlas. Tā ir izvēle, kura ir nepieciešamības rezultātā izvēlēt, un tāpēc, ka uh, Beļģijas eh, vienādu iespēju komitejas eh, priekšstādātāji. Es aicinu Eiropas parlamenta deputātiem cīnīties pret augu diskrimināciju, lai nodrošinātu, ka sektori, kuros ir ļoti maz sieviešu vadošos amatos, eh, īstenotu rīcības plānu, lai šīs problēmas novērstu. Tas ir mans viedoklis, un es ar interesi gribētu uzklausīt, ko jūs šorīt teiksiet, un ar nepacietību gaidu mūsu debats vēlāk. Paldies! Lielas paldies, Lēnenes kundze! Nākošais runātājs, nākošā runātāja. Āļena Gaidovskaja, kas ir priekšsēdētāja vietniece e, Čehijas e, senātam. Lūdzu. Hezký den, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Mě skutečně... Dám kungi. E, Jauku priekšpazienu vēl jums uzskatu par lielu pagodinājumu iespēju piedalīties šajās debatēs kurās mēs arī pieminam sieviešu simtgadīgo cīņu par vienlīdzīgām iespējām un līdztiesību. Augstvērtē iespējas sēdēt eh, blakus tādām kolēģiem kā Marlenē Rupreštai, Bundestāga sieviešu, tie, tas ir Eiropas padomes parlamentārās asamblējas sieviešu tiesību komitejas pārstāvja un arī citas godājums kolēģis ir šeit man blakus. Es ar prieku piedalījos šajās debatēs un dalos ar jums pieredze no Čehijas republikas. Mēs, Čehu sievietes, lepojamies ar to, ka bijām starp pirmajām, kas ieguva uh, vēlēšanas tiesības. Čehijas republikā 1920. gadā uh, tika ieviestas uh, vēlēšana tiesības sievietēm. Taču, diemžēl, kopš tā laika mēs neesam guvuši, e, guvušas tik e, e, plašas panākums, kā mēs vēlētos. Pagājušajā gadā bija tā devētās supervēlēšana gads Čehijā, pavasarī bija parlamenta vēlēšanas, rudenī senāta vēlēšanas, kā arī pašvaldību vēlēšanas vēlēšana rezultāti. Eh, bet īpaši eh, kandidātu saraksti vēlreiz apliecināja, ka ir nepieciešams ar pozitīviem pasākumiem paaugstināt sieviešu līdzdalību politikā. Šie pasākumi ir spērami vai nu pašās politiskās partijās, jeb šo vēlēšanu likumā nostiprinām. Patreizējā politiskā sistēma sievietēm nedod nekādu atbalstu, īpaši, kas attiecas uz vēlēšanu sarakstiem, kandidātu sarakstiem. Tajās gan atrodas sievietes, bet uh, vadītāji ir galvenokārt sievi, uh, vīrieši. Sievietes ir vājās pozīcijās kandidāts sarakstos. Un tā, nu, ja kāds vēlas balsot par sievieti, viņš var eh, kā peļu līdzekli izmantot tikai tā devētās eh, preferenču balsis un tās uh, pagājušās vēlēšanās uh, eh, ieguva lielāku nozīmi, līdz ar to mēs esam panākuši 22% sieviešu pārstāvniecību parlamentā, 18,5% senātā, kas ir rekords mūsu valstī, bet mazliet savādāk izskatās komunālajā vai pašvaldību līmenī, šeit ir 26% sieviešu pārstāvniecību. Uh, Un mēs priecājamies, ka arī pilsētu mērī vadītājs arvien vairāk ir no sieviešu vidas. Bieži tās ir kreisās vai centriski kreisās partijas, bet vēl biežāk bezpairteiskas. 2010. gada vēlēšanas tikai nedaudz uzlaboja sieviešu līdzdalības situāciju. Tādēļ mēs nevaram paļauties tikai uz dabisku procesu. Uh, Čehijā mēs nekad neesam pārsnieguši 30% kritisko robežu. Tā ir nopietna problēma, kas mums ir jārisina. Citādi mēs nekad nespēsim izmantot valsts uh, pilno intelektuālo potenciālu. Līdz šim tomēr problēma nav tikusi risināta, nekas nav ticis darīts, un labējo uh, valdības koalīcija situācija tikai vēl vairāk pasliktināja. Pierādījums tam ir tas, ka patreizējā uh, uh, valdībā nav nevienas sievietes un mēs gan esam panākuši to, ka parlamenta abu palātu vadībā ir samlīdzinoši laba sieviešu pārstāvniecība, bet Tas savukārt ir tikai pateicoties spiedienam, ko izdarīja pilsoniskā sabiedrība, kas uh, iestājās par labāku sieviešu līdzības nodrošināšanu politikā, un tas ir apsveicami. Ja mēs vēlamies nodrošināt sieviešu līdzdalības uzlabošanu politiskās lemē institūcijās, tad, tas, tad ir nepieciešami konkrēti mētiecīgi pasākumi, E, bez šādiem mērķtiecīgiem pasākumiem mēs virzīsimies uz priekšu tikai ļoti lēni vai nemaz. Tālāk gribu sacīt, ka Eiropas Sanība un starptautiskā politiskā kultūra arī tām ir pozitīva loma šāda pasākuma īstenošanā. Tādēļ vēlos uh, sirsnīgi pateikties Eiropas parlamentu prezidentam Būzeka kungam, kā arī visiem citiem kas apzinās, ka tāpat kā ģimene ir nepilnīga, ja tajā trūkst vienas puses vīrieša vai sievietes, tā arī sabiedrība nespēja labi funkcionēt, ja sievietēm netiek nodrošināta līdzdalība politiskās uh, lemšanas procesos. Ir nepieciešama pozitīva vide, pozitīva domāšana, kurā sievietes var līdzdarboties un politiski līdzdarboties. Tieši šāda domāšanas veida radīšana ir arī viens no šīs dienas konferences mērķiem. Mūsu mērķis ir līdztiesības nodrošināšana, vienlīdzīga īspēja nodrošināšana starp vīriešiem un sievietēm tādējādi izmantojot visas sabiedrības potenciālu. Paldies vēlreiz Eiropas parlamentam Paldies arī īpaši sieviešu tiesību komitejai, eh, padomes prezidentūrai un vēlos sacīt, ka īpaši svarīgi ir šīs dienas politisko pieredzi nest tālāk un ienest to Čehijas politiskajā vidē. Paldies! Eh, eh. Paldies! Nākošā runātāja Marlēna Ruprehta, kas ir ģimenes lietu veco ļaužu sieviešu un jauniešu komitejas vadītāja Bundestāgā Vācijā. Lūdzu, Rupertas kundze, jums vārds. Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, dāmas un kungi, paldies sieviešu komitejai par ielūgumu Eh, tagad svinot eh, simto gada dienu starptautiskajai sieviešu dienai. Pirms eh, sieviešu dienas Vācijā um, bija debatas par sieviešu un vīriešu līdztiesību, un galvenokārt tika runāts par uh, Uh, darba vidi, tātad par vienādām algām, par vienādu darbu, par uh, to, ka pārāk daudz sieviešu strādā zemo algu sektorā un uh, nepilnas slodzes sektorā. Un pagājuši nedēļ kvota arī tika apspriesta, vai vajadzētu tādu ieviest valdēs uzņēmumos. 2011. gada janvārī tika uh, nāca klajā pirmais valdības cimulīciesības ziņojums par dzīv, vienīdzīgām iespējām vīriešiem un sievietēm. Tur galvenokārt bija runa par uh, līdzdalību izglītībā un algotā darbā. Šajā ziņojumā, um, šajā ziņojumā, šis ziņojums sabiedrībā uh, pārāk netika ņemts vērā, tikai sieviešu grupas un dažas politiķas to pieminēja. Uh, politikā, iesaistoties sievietēm. Uh, šī iesaiste uh, pēdējos gados varbūt tikai ir pieminēta, un tad, kad bija runa, kad uh, kāda, kādā partijā tika debatēts par kvotu ieviešanu amatiem, lai būtu sieviešu līdzdabīgi, bet kā tad praktiski izskatās? Mums ir Vācijas federālā kanclere, un tā ir pirmā reize Vācijas vēsturē. Uh, Bet uh, Vācijā mēs sakām, ka pirmās bezlīgas vēl nenozīmē, ka ir pienācis pavasaris. Tagadējā valdībā, kad ir 14 ministri, uh, 5 no tām ir sievietes, tātad tie ir 35%. No 16 federālajām zemēm tikai uh, divās ministru prezidents ir sievietes, un tas arī ir tikai pavisam nesans jauninājums. Pašvaldību līmenī šis procents ir vēl uh, zem, zemāks. Kā tad izskatās ar līdzdalību partijās? No sešām partijām, kas ir pārstāvētas Vācijas parlamentā, trīs savās, uh, savos statūtos ir noteikušas kvotas. Un tāpēc arī parlamentā šajās partijās ir lielākais sieviešu īpatsvars. Manā partijā, sociāldemokrātu partijā, mums ir 40-40-20 kvota. Tas nozīmē, ka no katra dzimuma ir jābūt 40% eh, un 20% eh, tad tiek atstāti brīvi eh, jebkuram dzimumam. Zaļajiem ir 50% kvota un kreiso partijai arī ir 50% kvota. Jau kādu laiku CDU ir 25% kvorums un CSU, tātad Kristīga sociālā savienība, kādu laiku jau spriež par uh, kvotas ieviešanu. Brīvajiem demokrātiem, jeb liberāļiem nav parlamentā nekādu kvotu, un rezultāts uh, ir uh, tāds, ka no 31 deputāta No 31 jaunā deputāta ir 23 vīrieši. Uh, Kopš 90. gada janvāra sievietēm Vācijā ir pasīvās un aktīvās eh, vēlēšana tiesības mūsu uh, satversmē vīriešu un sieviešu dzim, līdztiesība tātad ir noteikta trešajā pāntā, un tur tiek teikts arī tas, ka valstī ir jādara viss, lai nodrošinātu faktisko dzimumu līdztiesību, lai to tiešām īstenotu. Un kā tad izskatās uh, ar sabiedrību kopumā, ar pilsonisko sabiedrību un politiku? Kā tur ir ar līdztiesību? Sieviešu uh, grupas uh, uh, un politiķis, kas cīnās par līdztiesību, šeit redz būtiskus trūkumus. Vispārīgi tiek atzīts, ka šādi trūkumi pastāv, to vairs neviens neapstrīd, bet vai uh, Uh, ir jāveic kaut kāda pasākuma pret šiem trūkumiem, par to nav vienprātības. Ir uh, asi strīdi un diskusijas, jaunākas sievietes un vīrieši uh, galvenokārt noraida kvotu ieviešanu. Viņi to pamato ar to, ka kompetences un kvalifikācija ir svarīgākajā uh, aspekti, bet ja pēc tā mēs vērtētu, tad parlamentā 3 ceturdaļām būtu jābūt sievietēm, jo mums Vācijā meitenes ar labākiem rezultātiem beidz vidusskolu, arī augstskolas, un viņām ir labāka kvalifikācija, bet tā tas nav. Tāpēc es prasu sievietēm tādas pašas tiesības uz nekompetenci kā vīriešiem, jo uh, tiek jau teikts, ka vīrieši ir kompetenti. Uh, Es prasu, lai mēs eh, drīkstētu pieņemt tikpat daudz mazāk kompetences sievietes kā vīriešus dažādās struktūrās, un tad varbūt mums būtu lielāks iespējas. Kas tad kavē līdztiesības eh, patiesu īstenošanu? Es domāju, ka tas eh, Eiropā ir diezgan vienādi. Tās ir šīs tradicionālās lomas, kādas tiek piedāvētas sievietēm un vīriešiem sabiedrībā un tiesiskajā jomā, kādas lomas tad uh, viņiem tiek piedāvētas. Un no tā izriet, ka ekonomiski sievietes bieži vien nav drošā situācijā un nav neatkarīgas, neskatoties uz viņu labo izglītību. Un šīs lomas eh, arī nosaka, ka ir atšķirīgs uh, laika sadalījums starp uh, algotu darbu un uh, citu veidu darbu. Nevienam vīrietim uh, nejautā, tad, kad viņš kandidē uz politisku amatu, uh, kā man to jautāja, ko tad jūs darīsiet ar bērniem, tad, kad jūs uh, ievēlēs, kurš tad rūpēsies par bērniem. Vīriešiem parlamentā uh, arī ir ģimenes, viņi ir precējušies, viņiem ir bērni, un neviens viņiem neuzdod jautājumu, kur tad paliks jūsu bērni, bet sievietēm šādi jautājumi uzdod. Tas nozīmē, ka šīs lomas, šie uh, tēli sabiedrībā ir ļoti iesakņojušies, un uh, tie uh, nav sievietēm labvēlīgi. Sievietēm, kuras grib bērnus, grib ģimeni, ir jāsaskaras ar sliktāku situāciju, un tas noved pie tā, ka sievietes bez bērniem ātrāk kāpj pa karjeras kāpnēm, jo bieži vien uh, šis te karjeras izaugsmas posms sakrīt ar uh, šo te bērnu uh, dzemdēšanas vecumu, un bieži vien sievietēm līdz ar to šīs iespējas tiek liektas. Vēl viena lieta, kas kavē dzimuma līdztiesības ieviešana, ir tas, ka uh, politika politikā dominē eh, vīriešu eh, struktūras un darba veids. Tiek pieņemts, ka kāds organizē jūsu darbu. Kādreiz tās bija sievas, kas mazgāja veļu, iepirka produktus un varīja ēst, un tāpēc uh, uh, bieži vien tiek paredzēts sēts no agra rīta līdz vēlam vakaram. Tātad tas, kas eh, tiešām pieņem kādu šādu mandātu, tiek ievēlēts, eh, viņiem bieži vien ir grūtības apvienot ģimenes un darba dzīvi. Tagad mums ir ģimenes ministre, kas ir ļoti jauna, kura šobrīd gaida savu pirmo bērnu, un tā ir pirmā ministre, kura dzemdēs bērnu, kamēr ir amatā. Un uh, viņa tagad uh, uh, varēs uh, iet mājās un rūpēties par savu bērnu. Jo arī viņas uh, vīram, uh, tātad viņas vīrs arī ir politiķis, bet viņam neviens nejautā, kā tad viņš rūpēsies par savu bērnu un savienos to ar savu amatu. Uh, šīs te e, iesakņojušās e, lomas sabiedrībā un no tā izriedošās struktūras noved pie tā, ka sievietes politikā vienkārši padodas. Mums bija pētījums par sievietēm pašvaldību politikā, e, darba veids un šīs lomas nebija savienojums. Ja vakarā jums ir jātais vakariņas ģimenei un uh, jāliek bērni gulēt. Ja šajā laikā notiek eh, pašvaldībā sēde, tad jums ir diezgan sliktas izredzes, jo īpaši, ja uh, sieviete ir vientuļā māte, un tāpēc eh, daudz sievietes vienkārši padod šajā procesā. Uh, Šis te darba stils ir pārvā, pārsvarā vīriešu darba stils un arī uh, savstarpējā attieksme bieži vien ir tāda, šis te klimats darbā ir tāds, ka sievietes vienkārši tajā neiesaistās un tas šajā pētījumā parādījās. Proti šis te skarbais apiešanās veids bieži vien sievietes atbaida iesaistīties politikā. Kas būtu jāmaina? Vēlēšanu sistēmas uh, steidzami būtu jāpārskata, jāpārbauda, vai eh, tās eh, sistēmas eh, nosacījuma dēļ vien nenostāda sievietes sliktākā situācijā. Ir jānodrošina tiesiskais ietvars tam, lai sievietes un vīrieši varētu vienmērīgi dalīt algotu darbu un ģimenes aprūpas darbu. Uh, Eh, pie izglītībai mēs jau esam nodrošinājuši eh, jaunās sievietes, kurām nav ģimene. Ehm, viņas bieži vien var attīstīt savu karjeru izglītībā. Un, eh, Tomēr, tad, kad uh, viņas vēlas ģimeni, tad uh, parādās šie te stikla griezti, kas tām neļauj iet tālāk. Tātad praktiski ir būtiski trūkumi mūsu sistēmā, un es domāju, ka tas attiecas uz visu Eiropu. Līdztiesība juridiskā izpratnē konstitūcijā tas uh, ir noteikts, uh, gandrīz visās valstīs droši vien tā būs. Un uh, konstitūcijā mums nav nekur norādīta, ka kāds dzimums būtu priekšroku saņemošs, bet um, fakts jau ir tāds, ka praksē situācija ir atšķirīga. Un, manuprāt, mēs to varam mainīt tad, ja uh, rīkosimies uh, līdztiesīgi, un ja es paraugos šodien šeit zālē, tad šo tematu uh, galvenokārt, uh, šis temats galvenokārt interesē sievietes, uh, un atkal šajā zālē ir galvenokārt sievietes. Es ceru, ka mēs uh, uh, aktīvāk darbosimies, jo tik un uh, tad nepietiks ar Ķīnas mūri. Uh, tad mums būs eh, divreiz apkārt zemeslodei jāuzbūvē Ķīnas mūrs, līdz mēs kaut ko panāksim. Paldies! Paldies! Gribu pateikties eh, Nacionālo parlamentu pārstāvēm un gribu dot vārdu eh, Sirpai Pirtikainenai, kas ir Eiropas parlamenta deputāte un arī dzen E, sieviešu tiesību un vienlīdzības komitejas vadītāji un, un ir atbildīga par ziņojumu par sievietēm politikā. Lūdzu, e, tas ir jūsu, tagad jums dots vārds. Thank you very much for your kind words. Paldies par uh, laipniem vārdiem. Paldies kolēģiem <clears throat> par vērtīgo ieguldījumu diskusijās. Runāšu ļoti īsi. Es domāju, ka e, šeit ir jautājums gan par vienlīdzību, gan par kvalitāti. Equality and quality angļu valodā. Pirmkārt, e, par to, kā sievietēm nodrošināt vienlīdzīgas iespējas e, tikt pie varas un tam līdzīgi. Es dažreiz saku, ja kāds ir pret sieviešu kvotām, varbūt tās eh, no tām labāk atteikties, bet es domāju, ka eh, būtu eh, šis jautājums jāskat tā, ka sievietes un politikā ir kvalitātes jautājums. Daudzveidība kopumā kvalitāti uzlabo dažādi viedokļi, dažādi cilvēki. Otrakārt, mums ir šis ļoti būtiskais trīstūrs politikā, atvērtās sabiedrībās demokrātija, iekļaujoša demokrātija, labklājība, salīdzinoši nelielas atšķirības ienākumu līmenī un treškārt izglītība. Ja kāds no šīm trīs stūru stūriem nobrūk, tad visas atvērtā sabiedrība nobrūk. Jau izskanēja, ka tās sabiedrības, kurās ir lielāka sieviešu līdzlība lēmumu pieņemšanā, tur ir arī labāks līdzsvars šajā iekļaujošā demokrātijā, iekļaujošā izglītībā, iekļaujošā labklājībā. Tādēļ mānās acīs tas ir jautājums par atvērtas sabiedrības un demokrātijas pastājumu kā tādu. Vai mums izdosies nodrošināt labāku sieviešu līdzdalību? Kādi tad ir mūsu izaicinājumi? Pirmkārt, sieviešu skaits ir e, liela atšķirība šeit. Attiecībā uz to, cik sievietes piedalās nacionālās parlamentos un uh, vēl vairāk eh, valdībās. Šeit nepieciešama rīcība. Šis nelīdzsvars pastāv joprojām arī attiecībā uz sieviešu piedalīšanos Eiropas līmeņa lēmu pieņemšanā. Šeit es runāju par sieviešu skaitu komisijā. Tad ir vēl arī nošķiršanas jautājums. Ir sociālā un izglītības jomā eh, lielāks sieviešu līdzdalība norošināta. Taču paraugoties horizontāli, cik ir sieviešu finanšu ministri, cik vēsturē, pat progresīvās valstīs ir bijušas sievietes premjeres un finanšu ministrs. Dramatiski mazāks skaits sieviešu. Viena no barjerām, kas mums jāpārvar, ir sieviešu eh, nokļūšanu ekonomisko lēmu pieņemšanas procesos gan publiskā, gan privātā jomā. Un tas nav tādēļ, ka nebūtu labas gribas, bet mēs, mums ir tendence pēdiņās objektīvi <clears throat> novērtēt šos jautājumus investīcijas un izmaksas. Tie ir svarīgi E, vārdi Eiropas tautsaimniecībā un kaut kādu iemeslu dēļ, ja mēs e, vairāk e, naudu izmantojam dzelžiem, aparatūrām, tad to uzskata par investīciju, un ja cilvēki resursiem to izmantojam, tad tas tiek uzskatīt par tēriņu. Tas ir jautājums, kas ir saistīts ar mūsu vērtībām un arī to, kā mēs raugamies uz dzimumiem citi izaicinājumi. Tas ir jau pieminētais sievietēm ir mazāk finanšu resursu, e, veicot savas kampaņas, mēģinot piekļūt politiskiem līderiem. Mēdija arī savādāk raugās uz sieviešu paceltiem jautājumiem. Un tad ir jautājums par pašapziņu vai šīs kritiskās masas radīšanu, kā sievietes tiek novērtētas. Mums tātad ir vajadzīga brīvprātīga darbība un arī likumdošana, sākot ar brīvprātīgo darbību. Dažas idejas es gribētu šeit kopā ar jums iztirzāt. Pirmkārt, kā panākt šo kritisko masu, kā atbalstīt sievietes, mums ir labi, vajadzīgi labāk tīkli. Uh, pār eh, nozaru, daudz nozaru un daudz partiju tīkli. Eh, sieviešu organizācijas, nevalstiskās organizācijas, kur strādā kopā, kur eh, arotbiedrība, biznesa līderes, politiskās līderes satiekās, kur politiski jautājumi tiek debatēti vai nacionālā vai ES līmeņa šāda daudz nozaru pieeja palīdzētu arī dažādas balsis, dažādas intereses eh, uzklausīt eh, arī tajā skaitā no sieviešu eh, puses. ir nepieciešama labāka sadarbība, manuprāt, starp nacionālām parlamentiem un Eiropas parlamentu, un es nezinu, kā mēs te varētu vairāk nacionāls parlamentus eh, tur darīt, eh, neatbalstot zināms kandāts vai politiskās partijas, bet eh, raidot šo vēstījumu, atbalstot sieviešu kampaņas, veicinot apziņu par nepieciešamību, ka sievietēm jānokļūst vēlētos amatos. Un varbūt arī mēs šeit Eiropas Savienībā varētu startēt dažādas programmas Eiropas parlamentā, kas būtu vērsts uz izglītību, uz sieviešu žurnālistu eh, pamudināšanu vai apmācīšanu, lai tās vairāk par ēs jautājumiem varētu rakstīt un par dzimumu vienlīdzības jautājumiem ēs politikā. Gal galā, apkopojot to, kas mums ir nepieciešams, tad, tad ir arī šādu likumdošanas pasākumu. Un nākamreiz, kad mēs atvērsim līgumu ekonomisku iemeslu mudināt, tad arī e, kvotu jautājums būtu jāpaceļ attiecībās komisāriem. Es domāju, ka komisāriem būtu jābūt pus uz pus vīriešiem sievietēm. Dalību valstī katrai būtu jāiesaka vīrietes, uh, vīrietis, gan arī sieviete eh, kā kandidātu uz amatu, lai šādi šo līdzsvaru panāktu. Kas attiecas uz privāto sektoru, ja mēs neredzēsim būtisks uzlabojums, tad arī tur būtu jāievieš kvotas, vai vismaz par to jādomā. Un pēdējais par likumdošanas pasākumiem, tas arī attiektos uz konstitūcijām, kur arī tiktu nodrošināta sieviešu vienlīdzība. Es vēlētos, lai mēs eh, labāk strādātu kopā tīklos, lai raudzītos, kā šo konstitucionālo tiesību elementu labāk nodrošināt, it īpaši jau Eiropas līmenī, lai nodrošinātu labāku līdzdalību politikā ne tikai kvantitatīvi, bet arī, lai nošķirtību mazinātu. Paldies! Liels paldies, Pitikainens kundzei! Gribētu pateikties arī mūsu nacionālo uh, parlamentu pārstāvjiem no Beļģijas, Čehijas un Vācijas. Paldies par viņu uh, ievadrunām. Un tagad atklāsim uh, debates arī pārējiem. Uh, Nu, ja kāds gribētu lūgt vārdu. Pirmais manā runātāja sarakstā ir Janik Budēn no eh, Francijas senāta. Lūdzu. Merci, madame. paldies, priekšsēdātājs kundze. Un paldies uh, par to, ka šorīt uh, pirmo reizi dodat vārdu kādam vīrietim. Uh, Man ir prieks, ka šodien mums ir iespēja Eiropas parlamentā runāt par sieviešu lomu politikā Eiropas Savienībā. Jūs domāju, ka uh, tās mācības, kuras varam gūt no mūsu dalībvalstu pieredzes, uh, ir pietiekamas, lai panāktu progresu, virzīt lietas uz priekšu šādā jomā, kas man šķiet ļoti svarīgi demokrātijai. Sievietes eh, būtībā ir puse, ja ne vairāk, eh, no iedzīvotājiem mūsu valstīs, un neviens šodien eh, nesaka, ka viņu, viņu nepietiekama pārstāvniecība politikā nav problēma. Manā valstī, Francijā, šeit es pārstāvu senātu, un mēs arī neesam nekādi priekšzīmīgie šajā jomā. Eh, protams, ir konstatēts progress, kā to eh, norādīja Fontēnas kundze, un tomēr Starptautiskais ekonomikas fórums eh, Franciju noliek 47. vietā, apmēram 300 valstu vidū, raugoties uz sieviešu lomu politikā. Un Francija ir 63 Uh, vietā mēs esam runājot par sieviešu lomu Nacionālajā parlamentā. Francijas uh, senātā tomēr mums ir vairāk uh, procentu nekā parlamentā, kur ir tikai 18 procentu deputāšu sieviešu, bet tas ir tāds vājš mierinājums. Francija uh, ir piedzīvojusi tādu attīstību, ka tikai 44. gadā sievietes saņēma vēlēšanas tiesības. Uh, un desmitiem gadu tagad ir panākts progress balstoties uz reformām. 2000. gadā Žaspāna valdība, sociālistu valdība ievies reformas, tika mainīta konstitūcija 99. gadā, lai ieviestu principu saskaņā ar kuņu, ar kuru uh, likums nosaka līdztiesīgi pieeja vīriešiem un sievietēm vēlētiem amatiem. Uh, un uh, parlaments šo likumu pieņēma 2000. gada 6. jūnijā, un tas ir pamats tā sauktie paritātei, jeb līdztiesībai Francijā. Šis mehānisms, ko ievieš šis likums, uh, kas, protams, tika arī vēl uzlabots, uh, ļāva uh, nodrošināt reālu līdztiesību dažādos uh, vēlētās organizācijas, bet ne visās. Šie paritāte uh, uzlabojās. Uh, Uh, vēlēšanās, kuras ir balstītas uz vēlēšanu sarakstiem, un tiek paredzēts, ka visās, visos sarakstos ir jābūt uh, no katra dzimuma pa vienam kandidātam pamīšus. Tas attiec uz mūsu reģionālajām padomēm, kurās ir 48% sieviešu un 45% uh, sieviešu ir um, arī vicepriekšsādātāja amatos, un arī tas ir pateicoties likumā noteiktiem noteikumiem. Uh, Un tas pats attiec arī uz pašvaldībām, kurās ir vairāk par 3500 iedzīvotājiem. Arī šajās pašvaldībās ir vairāk kā 48% sieviešu. Un tas pats attiec arī uz mūsu pārstāvniecību šeit Eiropas parlamentā kurā kopš 2009. gada ir vairāk kā 44% sieviešu. Bet šie uh, noteikumi attiec tikai uz uh, vēlēšanām. Uh, Eh, tad, kad ir vēlēšana saraksts. Un ja ir eh, cita veida vēlēšana sistēma, nu, piemēram, nominālā, tad uh, rezultāti ir daudz zemāka. Piemēram, 13% sieviešu vispārīgajās padomēs, kas ir departamentu vadības iestādes. Un asembla, Nacionālajā asamblējā arī ir daudz mazāks procents sieviešu. Tiek aicināts partijām uh, Uh, piedāvāt vairāk sieviešu savos kandidātos, bet uh, uh, tas bieži vien nenotiek. Tad ir finanšu sodi, kas ir jāmaksā partijām, bet uh, arī departamenta vēlēšanās uh, uh, bieži vien viena kandidāta aizstāja citus, un tā tas notiek vairāk lielākoties gadījumu Francijā. Uh, paritāte, tā tad eh, joprojām vēl nav pilnīgā panākta. Pēdējo desmit gadu laikā eh, panāktais progress attiec tikai uz eh, viena tipa vēlēšanām, proporcionālām, ar vēlēšanu sarakstiem, un joprojām šis progress ir trausls un vēl ir jānostaprina. Katrīna Morēna noteikti jums varēs arī izskaidrot šo situāciju kāpēc sievietēm tagad uh, ir mazāka pieeja amatiem uh, tieši reģionālās reformas dēļ, kuru nesen pieņēma mūsu parlaments. Paldies! Ja, paldies! Un tagad vārdu uh, dod Katrīna Mondesavei, kas arī pārstāv Francijas senātu lūdzu. Merci. Paldies, priekšsādātājs kundze. Uh, godātās eh, kolēģis, kolēģi, jūs redzat, ka Francijas senātu jūsu priekšā pastā, pārstāvam ļoti paritārā veidā, jo mēs esam sieviešu delegācijas vicepriekšsādātāji ap divi šeit un piedalamies un pateicamies par šo ielūgumu. Mans kolēģis Adleks Bodens eh, pastāstīja par paritātes attīstību Francijā un mehānismiem, kas to veicināja un viņš eh, arī minēja nosacījumu, kas attiecas uz vēlēšanu sarakstiem un vēlēšanām. Pateicoties šim mehānismam ir panākts tiešām reāls progress, bet eh, tas ir vēl nepilnīgs. Un eh, šī attīstība tomēr nav līdzvērtīga uh, tad, kad ir vairākuma vēlēšanas. Šis progress ir panākts, bet tas vēl ir trausls, un mainot vēlēšanu noteikumus varētu šo situāciju uzlabot. Parlaments pagājušā gada beigās pieņēma reģionālo reformu, un par to gribētu arī runāt. Šī nav tā vieta, kur runāt par šo reformu, ko tas nozīmēs mūsu struktūrām, bet gribētu atgādināt, ka tiek piedāvāts eh, tagadējās reģionālās padomes un eh, eh, pašvaldības saistāt ar teritoriālajām padomēm, kur būs vēlēti pārstāvji un draudi, ko šī reforma varētu radīt līdztiesībai ja paritātei, ir vēlēšanu tips, kas ir izvēlēts šīm teritoriālajām padomēm. Valdība nesaglabāja šo te vēlēšanu sārakstu sistēmu, kas bija reģionālās vēlēšanās, un uh, vai, kas uh, varētu veidot īstu paritāti, bet uh, izlēma izvēlēties šo nominālo vairākumu vēlēšanu tipu, kurā rezultātā Protams, ir lielāks tuvums vēlēšaniem, kas ir viens no, vēlētājiem, kas ir viens no galvenajiem mērķiem šai reformai, bet netiek uh, respektēts ne plurālisms, ne paritāts šādā veidā. Un šobrīd uh, šādās vēlēšanās tikai 12% tiek ievēlētas sievietes. Mūsu delegācijas senātā pievērsās šim jautājumam un uh, no, sastādīja ziņojumu par paritāti, un tajā mēs ieteicām virkni ieteikumu, un šo ziņojumu mēs pieņēmām vienbalsīgi. Mēs uh, uzdevām jautājumu, kādā veidā varētu organizēt vēlēšanas, lai paritāte atbilst konstitūcijas noteikumiem, jo likums taču nosaka sieviešu un vīriešu līdztiesīgu pieeju vēlētiem amatiem. Mēs uh, uzskatījām, ka nedrīkst parlamentam atstāt, uh, brī, uh, tātad pārkāpt parlamentu brīvību noteikt šo uh, sistēmu, bet ka var tomēr arī uzklausīt uh, citus viedokļus šajā jomā. Mēs uh, arī neidevām priekšroku finansiāliem sodiem pārtījām, kas nerespektē uh, Eh, paritāti, jo šobrīd tam nav īpaši ietekme. Kā jau minēju, eh, sieviešu īpatsvers eh, parlamentā tiešām liek apšaubīt šie noteikumi efektivitāti. Un tomēr šie ieņēmumi ir 5 miljoni eiro gadā. Vēl gribētu runāt par vairākuma sistēmas vēlēšanu ieviešanus, kur uh, būtu nevis viens kandidāts, bet divi kandidāti katrs no sava dzīmuma, lai tādējādi varētu eh, mainīt šo vēlēšanu sistēmu, bet tad vajadzētu samazināt uz pusi vēlēšanu apgabalu skaitu. Šāda vēlēšana veida izvēle ļautu nodrošināt tiešām striktu paritāti. Tā ir tāda ļoti novatoriska ideja, tā netika atbalstītu, bet es domāju, ka pie tās vēl var turpināt strādāt un gribēju vienkārši padalīties ar jums šajā informācijā. Mūsu delegācija šogad skatīja uh, apstākļus, kādi varētu būt labvēlīgi par tāds ieviešanai profesionālā ziņā, un mēs mūsu darba uh, sēdē uzklausījām Raizaras kundzi. Uh, kas sastāda ziņojumu par uh, uh sievietes uh, lomu sabiedrībā. Un uh, gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, kolēģi, ka televīzijas ekrānos sievietes tēls, sievietes loma bieži vien ir uh, stereotipiska un nepietiekam tiek uh, parādīta. Un sievietes ir uh, pārstāvētas tieši tādās upuru vai liecinieku lomās, nekad uh, ekspertu vai uh, profesionāļu lomās, un tāpēc mums ir arī jāstrādā pie tā, lai arī plašsaziņas līdzekļos televīzijā būtu tāds uh, pozitīvāks sievietes tēls uh, pausts, un uh, es domāju, ka tas ir būtisks uh, darbs, kas ir jāveic, lai panāktu tiešām līdztiesību. Paldies! Paldies! Un uh, tagad ieskatīsimies situācijā Lietuvā un dodu uh, uh, Marija Paivilonens kundzei. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi! ir liels gods būt ar jums kopā šajā rītā un pārunāt starptautiskās sieviešu dienas nozīmi, kas ir mainījusi pasauli. Eh, domājot par nākotni, eh, kurā un sieviešu politisko lomu Eiropā un Eiropas Savienībā, mēs piekrītam, ka sieviešu lomai vajadzētu būt nozīmīgākai. Mums ir nepieciešams vairāk sieviešu lēmumu pieņēmē pozīcijās, eh, vairāk sieviešu līderu Eiropas kopienā. Tomēr Eh, sieviešu vadītājas un eh, sieviešu partijas nav viens un tas pats. Eh, gaišas, talantīgas personības, un pieaudzis eh, eh, partiju eh, sieviešu, partijās esošo sieviešu skaits. Protams, ir labi, bet mums vajag šo sieviešu personību skaitu palielināt, lai katra sieviete politiķe būtu unikāla, lieliska individualitāte ar plašu skatu uz pasauli atsaucoties uz pieredzi Nacionālajā parlamentā Lietuvā. Es varu teikt, ka ne visas sievietes politiķes dziļi izprot eh, dzimumu eh, jautājumus politikā, eh, dzimumu identitātes principus, cilvēktiesības, sieviešu problēmas, tādas kā reproduktīvās tiesības, ģimenes plānošana, aborti, seksuālā izglītošana, cilvēku tiesības eh, seksuālajām minoritātēm un eh, varmācība ģimenē. Eh, tāpēc vajadzētu uzsvērt, ka turpmāk Eiropas Savienībā mums vairāk vajadzētu akcentēt tieši sieviešu personiskās izaugsmas problēmas. Sievietes izglītība, sievietes pašpārliecinātība, eh, sievietes psiholoģisko elastīgumu, atbildību, politiskais feminisms e, sākas politiskajās partijās. Ir bijuši gadījumi, kad sievietes politiskajās partijās e, pazu, pazaudē savu individuālo seju un kļūst par e, tādiem kā partijas politikas ruporiem. Sieviete varētu būt konservatīva nostāja, taču varbūt pat dogmatiska nostāja, viņi līdz ar to eh, pakļauj eh, briesmām eh, dzimumu vienlīdzību. Un es gribu teikt, ka sievietēm vajadzētu būt solidārām, nevis fragmentētām. Un līdz ar to mums vajadzētu izmainīt sieviešu mentalitāti un uh, izveidot sievietes kā progresīvas personības, uh, saistītās kopā ar um, kvotu sistēmu, pievēršot speciālu uzmanību sievietes personiskajai izaugsmē. Paldies! Paldies! Un eh, tagad ieskatīsimies Portugālē. Eh, un došu vārdu eh, Marijai Degosārio Karneļo. Lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Šeit jau tika pieminēts jau pat vairākas reizes pie, tika pieminēts tas, ka e, tiesības uz e, varu ir arī pamatiesības sastāvdaļa demokrātijā. Un es gribētu teikt arī īstenībā ilgspējīgas attīstības sastāvdaļa. Jo Portugālē 2006. gadā mēs formulējām likumu, E, par vienlīdzīgu politisko e, pārstāvniecību, jeb kvotu likumu, kur teikts, ka 33% e, sarakstā esošo mm, personu ir jābūt no pretējā dzimuma. Un līdz ar to mēs panākam tādu samērīgu sieviešu pārstāvniecību lēmumu pieņēmējos orgānos. Šis pasākums kopā ar citiem pasākumiem, kas tika veikti šai laikā, Šeit es gribētu kā piemēru teikt likumu par darba eh, tirgu, ka var ap, jāapvieno ir mm, darba eh, dzīve ar ģimenes dzīvi, jābūt infrastruktūrai, kas palīdz ģimenei, un arī nacionālo plānu vienlīdzībai, kur bija mehānismi, lai palīdzētu sievietēm ieņemt savu vietu lēmumu pieņēmēju amatos. Un tas uh, noved pie tā, ka mums ir lielāks sieviešu īpatsvars lēmēju institūcijās. Uh, parlaments ir redzējis lielus uh, soļus uz priekšu, mēs esam pie 30% uh, tagad sasnieguši sieviešu pārstāvniecību. Es uh, vēl um, gribēšu pieminēt arī uh, pašvaldību uh, sanāksmes uh, deputātus Tur gan pa, pamazām ir, joprojām ir zemes sieviešu īpatsvars, neesam pat 20% sasnieguši, dažās pilsētās pat 10% neesam saņēmuši. Un šeit ir jautājums, ko es gribu uzdot. Šis eh, pamatmehānisms, lai sasniegtu eh, taisnīgāku reprezentāciju lēmēju institūcijās E, Francijā saka, ka e, vajadzētu būt katram otrajam, vajadzētu būt sieviete. Portugālē viens no trījiem sarakstā minētajiem, tam jābūt ir sieviete. Ja mēs piemērojam e, šo viens pret trīs strikti, tad var rasties citas netaisnības. Tā kā nu, mums vajadzētu dažos sarakstos E, bija ļoti jocīgs sadalījums, jo e, bija trešdaļa sieviešu, kamēr e, citos politiskos orgānos bija ļoti maza pārstāvniecība, jo viens saraksts kompensēja atkal citu sarakstu. Viens, viens sievietes uzvārds vienā sarakstā, trīs uzvārdi citā sarakstā un tā rezultātā tad izveidojās pašreizējā situācija. E, šajā e, debatē mēs esam runājuši par e, vienlīdzību un sievietes piekļuvi politiskajai dzīvei. To taču nevaram ierobežot tikai ar lēmēju institūcijām politikā, ar parlamentu vienu Tām taču vajadzētu atbilst arī, arī citās eh, lēmēju institūcijās. Uzņēmumu valdēs, piemēram, eh, finanšu pasaulē eh, vadošajās institūcijās. Un es nu, šeit varbūt nerunāšu par situāciju manā valstī, jo mums nav sievietes, kas atbildētu par ekonomiskiem jautājumiem. Centrālajā bankā neviena sieviete nav vadošā amatā. Ja skatāmies uz 20 lielākajiem uzņēmumiem Portugālē un to valdēs, tad sievietes nesasniedz 4% pārstāvniecību. Ja mēs eh, skatāmies universitātes vadībā, eh, tad eh, sievietes tur nav vairāk kā 7%. Tā kā, nu, var teikt, tas joprojām ir liels izaicinājums, lai mēs m, mm, palielinātu sieviešu iesaistīšanos. Ir ārkārtīgi svarīgi e, tas e, ilgspējīgai attīstībai. Un e, šeit mums ir jāizrāda iniciatīva, lai mēs to sasniegtu Mēs, protams, mm, nu, varam lietot eh, kvotas, bet ko darīt ar privāto sektoru, lai arī tas justos ne, nu, piederīgs pie šī jautājuma risināšanas. Kā to panākt? vai mēs politiski nosodīsim eh, tos, kas tā nedara, vai sniegsim kaut kādus politiskus pamudinājumus. Tam, protams, ir jābūt balstītiem uz brīvprātības principiem un vēl bez tam izmaksas. Eh, runājot par šo asimetriju eh, politiskajās eh, lēmēju institūcijās, cik tas maksā, tas katrā ziņā nav ilgtspējīgi. Jo mums taču jādomā ir par demokrātisko skatu punktu, par pilsonisko skatu punktu, un es gribētu jums sniegt divus piemērus no savas valsts, kā tas ietekmē attīstību. Un eh, te būs eh, runa par demogrāfiju un uzvedību. Eh, kolektīvi mēs varam būt daudz radošāki, mēs varam labāk ietekmēt. Un mums ir jārāda skaidra politiskā griba, lai izmainītu situāciju, kas nav pozitīva. Paldies! Paldies! Un nākošais Uh, uz, uzstāsies Slovākijas pārstāvis. Anna Belousovova uzstāsies. Lūdzu, jums vārds. Ďakujem pekne za slovo. Paldies, uh, ka devāt vārdu priekšsēdz kundze. Mm, gribētu jums drusku pastāstīt par šo jautājumu un kā mums klājas Slovākijā. Manā valstī tuvākā laikā noteikti netiks ieviestas kvotas, jo patreiz pie vārds esošās partijas noraida šādas kvotas. Tās arī noraida prasību iekļaut zināmu sieviešu procentu savās kandātsarkstos. Slovākijā tagad ir 16% sieviešu pārstāvniecība parlamentā. Taču uzklausot kolēģi no Grieķijas, ka viņi ir sasnieguši 17% ar kvotām, tas būtu, tad jau Slovākija nav sliktā situācijā. Kaut gan Slovākijas republikas vēsturē pirmo reizi ir sieviete premjere, ar sieviešu pārstāvniecību nekas neuzlabojies, jo bez uh, premjeras ir tikai viena sieviete ministri, visi pārējie ir vīrieši. Tā ir tieslietu ministre. Runājot par sieviešu pārstāvniecību Slovākijas parlamentā, man jāpiemin, ka eh, šī pārstāvniecība ir diezgan vāja. No otras puses, tā kā Slovākijā ir eh, proporcionālā vēlēšana sistēma un dažreiz valdības stabilitāte ir atkarīga no divām, trim balsīm vai deputātiem, tad politiskās partijas ir ļoti piesardzīgas attiecībā uz, piemēram, jaunu sieviešu ieviešanu eh, vēlē eh, kandidātu sarakstā, jo tās varētu, tam varētu iestāties grūtniecību un tās vairs tad nestrādātu parlamentā. Mūsu konstitūcijā ir pateicis tikai tas, ka Uh, mandāts tad uh, uh um, grūtniecības vai mācu atvaļinājumā laikā netiek uh, pildīts. Uh, Tātad vienīgā alternatīva uh, šādam grūtniecības vai uh, māmiņa atvaļinājumam parlamentas deputātei būtu vispār atteikties no samata. Slovākijā ir arī kaut kas tāds kā pirmā balsts, balsts, tas nozīmē, ka katram kandidātam ir vismaz 3% balsts skaits vajadzīgs no šīs politiskās partijas, un tad viņš eh, būs parlamentā. Bet man ir šāds jautājums. Kāpēc nevar vairāk sieviešu e, iekļūt parlamentā ar šo pirmo, pirmā balsi? Ja, piemēram, sieviete būtu 50. vietā kandidāta sarakstā, bet visas sievietes vēlētājs balsot par šo sievieti, tā varētu pacelties eh, līdz pat pirmajai vietai. Tad ir jautājums ir tāds, kādēļ sievietes nebalso par sievietēm? Eh, sievietes eh, pieņem lēmumu pamatojoties uz kandidātu kvalitāti, Bet mēs kā sievietes nebalsojam par sievietēm. Mēs neredzam sievietes kā pietiekoši kvalificētas un dodam priekšroku sievie, vīriešiem. Kāpēc? Es jautāju. Tad vēl tāds vispārīgs jautājums. Daudz šeit tika debatēts par kvotām. Es gribētu jums jautāt, Kur gan ir garantija, ka ar, līdz ar kvotām arī politikā ienāks kvalitāte? Kāds ir kvotu mērķis? Vienkārši sasniegt šo sieviešu pārstāvniecību procentu un viss? Mēs šodien runājam par sieviešu cīņas par savā tiesībām simtgadi, bet eh, dažkārt man šķiet, ka attīstītās valstis joprojām ir parādnieces sievietēm. Jo ir ne tikai šīs šī nevienlīdzīgās samaksas, ne tikai vārdarbība, uh, Mēs runājam daudz par sieviešu situāciju islāmistu valstīs, bet paraudzīsimies paši uz savām attīstītām demokrātiskām valstīm, cik daudz sievietes joprojām cieš no vardarbības. Uh, mājās, ģimenēs, tātad paskatīsimies vispirms paši uz savu pagalmu. Mēs turpinam runāt par bērnu aprūpi. Tas vienmēr uh, tiks uzskatīts par sieviešu uzdevumu. Kāpēc? Mēs neredzam tendenci, ka sievietes e, redzam tendenci, ka sievietes atliek bērnu dzemdēšanu uz uh, 30 vai 40 gadnieces eh, vecumu. Tādēļ, ka eh, nevis jau sieviešu izvēles dēļ, bet sabiedrības eh, gaidu dēļ sievietēm ir tā jārīkojas. Tā sabiedrības nerada pietiekoši daudz iespējas apvienot ģimeni un karjeru. Tādēļ meklēsim atbildu šo jautājumu, kādēļ sievietes nav politikā pietiekoši pārstāvētas. Vai jums šķiet, ka atbildi ir tāda, ka nav kvotas? Manuprāt, kvotas e, mani pat aizvaino, jo ja mēs jautājam, kādēļ nav pietiekoši daudz sieviešu politikā, tad e, jāmeklē patiesie šīs problēmas cēloņi Mums būtu jāatbalsta spontāns, standardizēts process tam, kā sievietēm eh, nodrošināt sieviešu līdzdalību politikā. Tātad atbalstīsim sievietes Eiropas Savienības valstīs, eh, nodrošināsim viņām labāk dzīvi, jo tas arī ir galvenais eh, vājās pārstāvniecības iemesls. Šīs dienas pasākuma tēma manī radīja gaidas, ka būs runa ne tikai par sievietēm politikā, bet vispār par sieviešu dzīves apstākļiem Eiropas eh, Savienībā, eh, kurām eh, mēs joprojām, mūsu sabiedrības joprojām ir lielas parādnieces. Un vēl viens komentārs, vēl viena piebilde. Buzeka kungs pieminēja, ka runājot par līdztiesību, neaizmirsīsim, ka esam sievietes. Buzē kungs mūs ir apsveicis ar statotisko sieviešu e, dienu, bet es domāju, mēs būtu pelnījuši arī kādu ziedu no viņa. Sievietes e, var svinēt vai apsveikt tikai ar ziediem. E, paldies, un tagad no polijas mēs vēlētos uzklausīt Ivonu Ārentu. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, eh, priekšsēdus kundze, dāmas un kungi. Paldies eh, par uzaicinājumu uz šo pasākumu, šo ļoti svarīgo konferenci. Mēs visi uh, esam interesēti sieviešu līdzdalības jautājumā politikā. Nav valsts Eiropas senībā, kurā sievietes simtprocentīgi būtu apmierināts ar savu stāvokli. Manā valstī, Polijā, kā jau Buzeka kungs ir sacījis, kā uh, eh, Kolārskas Bobinskas kundze ir sacījusi, ir iniciatīva, ko ir eh, sieviešu organizācija grupa uzsākusi uh, sievietes deputāts, vadošas sabiedriskas personas 2009. gada jūnijā. Uh, Vāršavā tās norganizēja um, pirmo sieviešu kongresu un tāpat šā gada 2009. gada decembrī eh, ar, eh, tā, tie iesniedza rezolūcija Eiropas parlament, polijas parlamentā, lai ieviestu kvotas visas polijas sabiedriskās dzīves jomās kvotas. Salīdzinot ar jūsu sacīto par savu valsti. Manā valstī šī gada 5. janvārī mēs beidzot ieviesām grozījumus uh, vēlēšanu likumā, kas varbūt nav brīnišķīgi, varbūt nav uh, tik daudz, kā uh, šīs organizācijas iesniedzējas vēlējās, proti 50-50 kvotu, bet uh, vismaz ir kvotas kā tādas, un tas ir pirmais solis, lai panāktu uh, pilnīgu paritāti. Mums ir 35 uh, eh, kvotas sievietēm, 65% vīriešiem. Tātad nevar būt mazāk par 35% sieviešu pārstāvniecības. Un ja ir trīs kandidātes, tu, tad vismaz uh, eh, vienajam no tiem jābūt sievietei, vienam jābūt vīrietim. Visi vēlēšana kandidāts sāraksti, kas neizpilda šīs uh, Eh, prasības tās tiek atgriezts un uh, trūkums jālabo trīs dienu laikā. Ja tas nenotiek, tad vēlēšana komiteja var pieņemt lēmumu šo sarakstu vispār nereģistrēt. Tādā gadījumā uh, šie, šai kārtē tiks liekt iespēja kandidēt vēlēšanās. Mēs nere, nezinām, kā tas darbosies praksē, bet jo pirmās vēlēšanas, eh, kur šī, eh, šis jaunais likums tiks pārbaudīts, būs eh, šoruden. Tātad šoruden parlamenta vēlēšanas. Bet tas, manuprāt, ir labs solis tajā virzienā, ka mēs nodrošinātu labāku līdzlību politikā, bet problēma līdz ar to vēl nav atrisināta. Labāk būtu, ja būtu tāda norma, ka bez kvotām kandidātu sarakstos ir zināmi amatu skaits, kas ir garantēts, jo tieši tas ir izšķirošais faktors. Vai vietu, eh, garantētas vietas. Jo tieši vietas sarakstos nodrošina to, vai uh, uh, jūs tiksiet parlamentā. Pretējā gadījumā notiek tā, ka sievietes ir sarakstu leisgalos un viņas netiks parlamentā un rezultātā uh, Mm, varbūt mēs nepanāksim labāku sieviešu pārstāvniecību parlamentā. Tādēļ ar kvotām vienu problēmu nevaram atrisināt. Ir jānodrošina zināmas vietas e, mums e, kandidāts sarakstos, lai mēs garantētu varētu tikt parlamentā. Situācija polijā ir šāda. Mēs sievietes statistiski, nu es nevaru jums visus šos statistikas skaitļus e, šeit piesaukt, laika nav bet mēs esam labāk izglītots. Eh, Polijas parlamentā ir vairāk sievietes ar augstāko izglītību Polijas parlamentā, bet diemžēl mums nav galvenie amati mūsu rokās. Mums nekad nav bijusi Polijas parlamentā eh, sieviete parlamenta prezidente. Arī polietes eh, Eiropas parlamentā nav tik liela daudzskaitlīgas Polija pārstāv šeit galvenokārt eh, vīrieši, un arī tas būtu jāmaina. Varbūt jaunais vēlēšana likums, ko esam pieņēmuši Polijā, situācija izmainīs. Tas izrādīsies šī gada rudenī. Un es gribētu sacīt dažus vārdus par sieviešu situāciju Polijā kopumā. Ir nevienlīdzīga samaksa, profesionālā dzīvē ir nevienlīdzība. Bieži jaunas sievietes, kas eh, kandidē uz kādu amatu vai uh, Eh, piesakās uz kādu darbu, tām uzdod jautājumu, vai tās grib dibināt ģimeni, vai tās vēlas dzemdēt bērns. Ja viņas atklāt atzīst, ka tās vēlas ģimeni un dzemdēt bērns, tad viņas eh, tiek noraidīts, viņas darbu nesaņems. Un darba devējs viņu vietā eh, pieņems darbā vīrieti, jo tad nebūs šī sloga uz māca atvaļinājumu vai arī um, slimības aptaļinājumu, kad bērns saslims. Un šī problēma pastāv ne tikai Polijā, bet visā pasaulē. Polijā ir piecas sievietes ministrs, uh, par to es priecājos, jo statistiski tas nav tas sliktākais rādītājs. Piecas sievietes ministrs tātad ir Polijas valdībā, ir daudzas sievietes uh, ministra vietnieces, un tas ir diezgan pozitīvi. Kādēļ sievietes negrib iesaistīties politikā? Nu, tas ir jautājums par bērnu audzināšanu. Bieži sievietes iesaistās politikā pēc tam, kad e, viņu bērni jau ir izauguši pirms tam. Tām ir zināms problēmas ar bērnu aprūpi. Drīz jau beigšu, priekšsēdus kundze. Vēl viena problēma ir tāda, ka vīriešu domāšana ir jāmaina. Jā, mūsu vīri mūs neatbalsta, tad mēs politikā arī nevarēsim iesaistīties, jo ģimene mums ir pirmajā vietā. Tik līdz vīriešu domāšana, e, tikai kad vīriešu domāšana izmainīsies, e, e tik līdz viņi atzīs, ka mums ir tiesības uz atbalstu, ja mēs vēlamies karjeru iznot, tad situācija mainīsies. Galā vēlas jums eh, jūsu profesionālā ģimenes dzīvē vēlēt visu labāko un eh, sacīt, ka šī konference ir ļoti nepieciešama un ja mēs par šīm problēmām runāsim, tikai tad arī kas uzmani, izmainīsies. Um, es gribēju tikai atgādināt eh, par to laiku, kas bija plānots katrai runai, tātad trīs minūtes. Tas nepieciešams tāpēc, lai mēs varētu dot vārdu pēc iespējas vairākiem. Un tagad e, gribētu, lai ieskatāmies Rumēni, Rumānijā un dod vārdu Cilai Marijai Pēto eh, no eh, Rumānijas. Lūdzu, jums vārds. Doamna președintă, doamnelor și domnilor. Priekšsēdētāja kundze, dāmas un kungi. Rumānija ir Eh, tāda vieta, kur nav līdzsvara starp vīriešiem un sievietēm politikā. Sieviešu potenciāls netiek izmantots maksimāli tieši diskriminācijas dēļ. Un eh, nav eh, pietiekoši daudz likumu, kas šo pozīciju stiprinātu. Lai gan sieviešu situācija ir uzlabojusies pēdējos desmit gados, joprojām ir nevienlīdzība. Fundamentālās sieviešu tiesības – attiecībā uz uh, pie, līdzdalību politikā un lēmumu pieņemšanu ļoti lēni pieņemas spēkā. Es pati izjūtu to, ka tādā sabiedrībā, kur sievietēm ir pieeja uh, izglītībai un citām jomām, arī politikā uh, E, nevajadzētu e, būt ierobežojumiem. Taču, ja mēs skatāmies uz e, Rumānijas parlamentu, tad no 343 deputātiem tikai 37 ir sievietes, kas ir ievēlēti. Un no 137 senatoriem tikai 8 ir sievietes. Tāpat man vajadzētu teikt, ka pirmo reizi Eh, priekšsēdētājs parlamentam ir sieviete. Sievietes ir, eh, eh, sievietes šobrīd pārstāv tikai 10,3% pēc 2008. gada vēlēšanām, un tas ir krietni zem pasaulē vidējā skaitļa, kas ir 15%. Un mēs zinām, ka E, ECO un e, Eiropas valstis, mēs esam stingri zem 37% pārstāvniecības e, Skandināvijas valstīs. Mēs zinām, ka Zviedrijai ir visaugstākais procentuālais īpatsvars 43%. Ja mēs reāli skatāmies uz sieviešu līdzdalību politikā, vai līdzsvaru, eh, tad mums ir jāņem vērā faktiski visi eh, līdzdalībnieki politiskā dzīvē. Eh, dažas sieviešu amata vietas nevar atrisināt visas problēmas, pat ja to rīcība vai, teiksim, darbība ir ar visaugstākās kvalitātes raudzi. Iemesli, kāpēc sievietes ir tik maz pārstāvētas, Rumānijas parlamentā ir sekojošie. Jo ir eh, tradicionāls tāds skats uz eh, sievietes eh, lomu sabiedrībā. Fakts, ka mm, pilsoņi neuzskata sievietes par politiķiem. Viņi domā, ka sievietēm vajadzētu nopelnīt šo privilēģiju. Trūksta atbalsta un eh, trūkst arī atbilstošas likumdošanas. Eh, es kā eh, parlamenta deputāte un sekretāre vienlīdzīgo tiesību komitejā mm, nu, mans galvenais uzdevums ir izmainīt esošos likumus vai nāk klajā ar jauniem likumdošanas aktiem, kas ļautu sievietēm gūt līdzīgas tiesības un visas pamattiesības. Nu, teorētiski jau e, vīrieši varētu atbalstīt e, sievietes, e, lai gan biežāk nē nekā jā, tā ir mm, faktiski ir sievietes aizstāv pašas savas intereses un mēģina pašas atrast savu problēmu risinājums. Tāpēc es domāju, ka sievietēm vajadzēs sākt sevi aizstāvēt. Paldies! Paldies, un tagad eh, dosimies uz Kipru. Un tā būs Akelīdo kundze, lūdzu. Proedre. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kiprā ir ļoti neliels sieviešu īpatsvars eh, politikā un lēmumu pieņemšanas institūcijās. Parlamentā Kiprā Šobrīd mums ir 11% līdz 16% sieviešu, un šī te neprecizitāte ir saistīta ar tiem deputātiem, kur sākotnēji bija parlamentā, bet pēc tam pārņēma citus amatus, un tad šis procents mainās. Negribu saukt vairāk statistikas datu, jo daudz kas jau ir pateikts, un tāpēc es gribētu nosaukt tās prioritātes, kuras mēs uh, redzam Eiropas un nacionālā līmenī, ko vajadzētu īstenot, lai panāktu progresu. Ir straujākas pārmaiņas jāpanāk nekā līdz šim, lai šis progress tiešām būtu ilgtspējīgs un panākams. Es domāju, ka galvenā prioritāte ir veikt eh, pasākumus, pielikt pūliņus politiskā līmenī ar konkrētiem pasākumiem un soļiem, lai apkarotu stereotipus, kas joprojām valda sabiedrībā. Jo abu dzimumu loma sabiedrībā un ģimenē joprojām ir pakļauta stereotipiem. Es domāju, ka, ja tas mums neizdosies, tad uh, mēs arī nepanāksim pārmaiņas politiskajās partijās, kas, manuprāt, ir otrā prioritāte. Tas ir saistīts ar to, ka ir jāmainās mentalitātei, ka jāmaina procedūras partijās, ka jāveic politiski pasākumi, kas uh, nāk pretī ģimenēm, kas atbalsta ģimenes lai eh, varētu, piemēram, labāk eh, dalīt eh, rūpes par bērniem. Un partijām ir tiešām jāapņemas iestāties par sieviešu aktīvu iesaisti politiskajā dzīvē, lai viņas saņemtu arī pienācīgu atzinību un tādējādi varētu uh, iznīdēt vēl pastāvošos aizspriedumus. Bieži vien ir uh, aizspriedumi, uh, kur mērķis ir izspiest sievietes no politikas. Un trešā prioritāte, kas, manuprāt, ir tikpat svarīga, ir uh, uh aprūpas iestāžu izveide bērniem, lai tātad būtu mm, šādi pasākumi, kas ļautu ģimenēm uh, vienmērīgāk eh, vecāku starpā sadalīt rūpes par bērniem, un arī sievietēm šeit pašām ir jāaktivizējas un jādara viss, lai viņas no vienas puses varētu veidot karjeru, un no otras puses eh, arī piedalīties eh, politiskajā dzīvē. Un, lai to panākt, mums sievietes ir jāi, jāiedrošina un jāatbalsta. Uh, un šobrīd vismaz nacionālā un Eiropas līmenī to galvenokārt īstenot sieviešu organizācijas šo uzdevumu. Es domāju, ka kopīga rīcība Eiropas Savienības līmenī arī ir ļoti būtiska un uh, visām uh, sieviešu organizācijām dalību valstīs vajadzētu uzskaitīt tos pasākums, kas tiešām ir bijuši efektīvi novēršot trūkums sieviešu situācijā, uh, kas ir palēdzējuši nojaukt šķēršļus sieviešu dalībai, pilntiesīgai dalībai politiskajā dzīvē. Un es gribētu teikt, ka personīgi es kvotas vērtēju kā tādu pasākumu, kas var būt tāds papildinošs pasākums, kvotas kā pozitīvu pasākumu varētu ieviest un varētu domāt par labprātīgām uh, un uh, obligātām kvotām, jo citādi mēs šīs problēmas neatrisināsim. Paldies! Tagad uz Grieķiju dosimies un uh, dosim vārdu um, kolēģa Caruhai. Paldies, priekšsēdus kundze! Īpaši gandarīta esmu par to, ka varam būt Eiropas parlamentā kurā pukst Eiropas sirds. Un tas viss notiek ļoti svarīgā dienā, proti jubilejas dienā pasaules sievietēm, un es runāšu uh, īsāk par trim minūtēm, jo diskusija jau gandrīz ir beigusies. Turklāt, mana kolēģi jau diezgan plaši pastāstīja par situāciju Grieķijā. Uh, Pēdējo 15 gadu gaitā sieviešu līdzdalības uh, rādītājs ir tri, uh, trīskāršojies, un tas tomēr vēl nepietiek. Un es gribētu sākt uh, ar to, ar ko beidza Kipras pārstāve, ir runa par stereotipiem, aizspriedumiem, lomām, kādas mēs tās redzam, un daudzas runātājas, daudz runātājo šodien to pieminēja. Šajā sakarā es gribētu izteikt tādu varbūt mazliet eh, eh, neparastu domu, eh, bet patiesībā tā tik neparasta varbūt nemaz nav. Mēs šajā zālē esam audzinājuši bērnus, iespējams visi, un šie bērni vai nu jau ir paši svarīgās pozīcijās, vai arī drīzumā tādās būs, un ja mēs esam uh, labi padarījuši, paveikuši savu darbu, tad visam vajadzētu veikties diezgan labi, un rezultātā mūsu eh, dēliem, meitām 50-50 eh, pārstāvībā vajadzētu, eh, samērā vajadzētu būt arī šajos lēmē institūcijās. Ko es ar to gribu pateikt? Varbūt, ka ir arī tā, ka pasākumu kontekstā, pa kuriem mēs esam runājuši, e, ir jā, runāts par to, ka jābūt kontaktiem, tīkliem. Varbūt šajā sektorā darētu padomāt par to arī, kā mums rīcībā būtu instruments, ko mēs varam izmantot, proti zēnu un meiteņu audzināšanu, kas e, vēlāk e, piedalīsies šajos lemšanas procesos. Uh, tāds mūsu netiešais uzdevums, kas tomēr arī ļoti svarīgs. Mēs esam tie, kas nākamos pilsoņus un politiķus audzinām. Un es domāju, no šāda lēņķa ar visvairāk eh, arvien eh, tiks domāts starptautiskās institūcijās, ka iet un. Paldies, un tagad eh, Ungārija, un tā būs Katlenča Bor, lūdzu. Thank you. Paldies, arī es runāšu ļoti īsi, ņemot vērā to, ka pazlicis maz laiks. Vispirms īsi iepazīstināšu jūs ar situāciju Ungārijā, kas arī dzani ir diezgan, eh, nav, teiksim, tāda pati labākā ne tikai ņemot vērā globālā salīdzinājumā, bet arī Eiropā. Kopš 1989. gada, kopš režīma izmaiņas, vīriešu, sieviešu samērs eh, Ungārijas politikā ir tikai pasliktinājies. 1995. gadā mēs globālajā tabulā bijām 43. vietā, bet 1998. gadā uz 86. vietu atkritām, un tagad esam 127. Es domāju, šie skaitļi runā paši par sevi, un tas nav pārāk pozitīvs rādītājs. Mēs cenšamies darīt, ko varam, Mm, Ungārijas parlamentā man partija ir vienīgā, kurai ir kvota, un mūsu grupā ir 30% sieviešu pārstāvju parlamentā. Mēs esam viena no piecām partijām. Nacionālā asamblējā ir 386 deputāti, no viņiem tikai 34 sievietes, mazāk par 9% izņemot atkal mūsu partijā. Visām pārējām četrām partijām ir mazāk par 9 vai 10 sievietēm deputātiem un mazliet par kvotām. Es atbalstu tās nevis tādēļ, ka tas būtu labs pastāvīgs instruments, bet tas ir nepieciešams. Un atbildot savai Slovāku kolēģai, kolēģai mazliet runājot par šīm bailēm, vai tas ir kontraproduktīvs vai nav, es varu runāt par sevi, par savu partiju, ka tas bija tieši otrādi, tas bija ļoti e, pozitīvi. Mūsu sievietes politikas ir veikušas lielisku darbu parlamentā, un es domāju, tas arī sabiedrībai būtu jāatspūļo kaut kā pat laban. Mm, sabiedrība nezina īsti, ko iesākt ar šo fenomenu, ar šīm kvotām un par sieviešu līdzlību politikā, jo parasti ir uh, E, tās, šīs debats ir, e, kas izlien par e, dzīves un karjeras savietošanu attiecībā uz sievietēm. Zīmīgi ir arī tas, ka kopš māja ir jauna valdība, pagājušā gada māja, un nav nevienas sievietes ministrs. Starp visiem valsts sekretāriem ir tikai viena sieviete. Interesanti, ka starp valsts sekretāra vietniekiem ir vairākas sievietes, kas arī, manuprāt, liecina par to, ka noteikti ir tādi kā stikla griesti Ungārijā un Ungārijas politikā. Interesanti, ka runājot par diplomātisko dzīvi un pat NATO, eh, samērs ir daudz pozitīvāks. NATO Ungārijas politiķu pārstāvniecība ir ap 50-50 arī Eiropas Savienībā ir ap 70-30. Tātad starptautiskā līmenī daudz pozitīvāk nekā valsts iekšējā politikā. Neesmu īsti pārliecināta, ko ar to iesākt. Acīm redzot, tas ir saistīts ar sabiedrības nostāju Ungārijā, kura ir labāk jāizglīto šajā jautājumā. 2007. gadā bija publiska debate par kvotu un kļuva nepārprotams skaidrs, ka ne politiķi, ne sabiedrība uh, apzinājos šo fonomē, fenomenu un vispār sapratu, ko ar to darīt. Tādēļ es domāju, ka šeit ir nenoliedzam mums uzdevums eh, izglītot sabiedrību. Eh, un tomēr, manuprāt, tam jābūt pas, pagaidu pasākumam kvotām. Tas ir uh, nevis mērķis, bet pasākums mērķis sasniegšanai. Es ļoti apsveicu to, ka viena no runātājām runāja par mātēm, māmiņām, par uh, vientuļām māmiņām. Mūsu sabiedrībā ir uh, eh, māts, kas audzina bērns viens kā es pat, un man ir izdevies, eh, pateicoties manai pārtijai, uh, savietot manu dzīvi un. Uh, Eh, privāto dzīvi un karjeru, eh, bet nepateicoties valdības politikai. Cerams, turpināsim strādāt pie šiem jautājumiem un eh, izglītot sabiedrību par to, kā var apvienot privāto dzīvi un karjeru. Un šajā ziņā es ļoti piekrītu Kipras kolēģei, kura uzsvēra, ka ir ne tikai svarīgi runāt par sieviešu lomu politikā, bet ieviest ģimenēm draudzīgu politiku. Tas ir viens no atslēgi jautājumiem. Protams, Ungārijā viens no galveniem jautājumiem ir arī par sievietēm, kas atgriežas darba tirgu pēc eh, dzemdībām, pēc bērnu audzināšanas. Ir pārāk maz skaits eh, eh, daļai darba laika, darba vietu, pārāk maz iespējas pēc bērnu dzemdēšanas atgriezties profesionālajā apritē. Uh, Vienas labas ziņas ir tādas, ka Ungārijas parlaments ir statējis jaunu iniciatīvu nosaucis eh, valdības eh, ehm, īpašo pārstāvu, lai palīdzētu cietiem atgriezties eh, darba tirgu pēc bērnu audzināšanas un dzemdēšanas pārtraukumu. Un šeit arī es būtu ļoti interesēta labākās prakses uzklausīšanā. Tagad Montenegro, Melnkalne, un eh, tā būs eh, tātad Džakulas Tušups kundze. Eh, paldies, priekšsēdētāji, parlamenta deputāti, dalībvalstu deputāti un kandidātu valstu pārstāvi kā es pārstāvu kandidātu valsti un gribu izmantot šo iespēju uzrunāt jūs Melnkalnes parlamenta vārdā un arī atcerēsimies šo svarīgo uh, dienu, uh, šo starptautisko sieviešu dienu. Uh, daudz, kas jau sasniegts, taču ir vesela rinda lietu, kas joprojām ir mūsu priekšā, it īpaši kandidātu valstīm, lai mēs varētu sap, sap, iegūt uh, pietiekošu līmeni, lai varētu realizēt sievietes savas tiesības šajā jomā. Trīs ļoti svarīgs jautājums Nacionālajā parlamentā uh, par to, kā realizēt uh, ģim, dzimumu līdztiesību Un uh, es gribētu jums eh, izstāstīt, kāds ir stāvoklis Melnkalnē un kādu progresu esam panākuši šajā cilvēktiesību segmentā. Eh, Montenegro konstitūcija uzskata, ka ir uh, jāizskauž diskriminācija, balstoties uz jebkādiem pamatiem. Tas ir 18. Uh, pants, kurā ir teikts, ka valstī ir jānodrošina vīriešu un sieviešu līdztiesība un jāsniedz eh, līdzīgas iespējas. 2007. gadā Melnkalnes parlaments pieņēma eh, dzimumu eh, līdztiesības likumu, kas lika parlamentam un valdībai izmantot dzimumu līdztiesības principus savā varas izpildē un panākt dzimumu līdzsvarotu pārstāvniecību dažādās institūcijās, delegācijās un tā tālāk likumā teikts, ka politiskās partijas e, savā rīcībā e, dara visu, lai sasniegtu dzimumu līdzsvaru pārstāvniecībā e, savās institūcijās, kandidātu sarakstās, padomnieku sarakstos, dažādos deputātos Eh, publiskās funkcijās un visos līmeņos. Eh, savā likumdošanas darbā un komiteja darbā eh, Melnkalnas parlaments rada risinājumus, kas atbilst standartiem mehānismiem, lai uzlabotu mm, dzimumu līdztiesību un novērstu diskrimināciju. E, izpētot tā darbu un e, lēmumus pieņemtos, jo parlaments vēl nav izmantojis visu savu e, potenciālu pienācīgā mērā. Pašreizējā situācija rāda, ka sievietes vēl joprojām ir mazāk pārstāvētas politikā, un tas ir viens no lielākajiem trūkumiem, lai mēs īstenotu sieviešu tiesības. Montenegro ir vienkameru parlaments, un sievietes ir 12,3%, kas salīdzinot ar lielāko daļu Eiropas Savienības valstīm ir zemes cipars. E, priekšsēdētāji un priekšsēdētāji vietnieki ir vīrieši. No 11 komitejām tikai divās komitejās priekšsēdētājs ir sievietes. E, vietējos parlamentos vai vietējās pilsētas municipalitātēs e, ir ar līdzīgs stāsts. Ir tikai viena sieviete, kas ir Um, mērijas vadītāji. Arī uh, ministriju ziņā, jāsaka, ir tikai viena sievieta ministri. Uh, varētu teikt, tikai tieslietu sistēmā ir vairāk sieviešu. Uh, galvenā prokurore un galvenais augstākās tiesas vadītāja ir sievietes. Nu, mēs tagad strādājam jaunu likumu un mums vajadzētu šo pārstāvniecības modeli pieslīpēt, bet nu vēl nav līdz galam tas darbs paveikts, lai gan pārstāvi E, uzskata, e, lielākais vairums uzskata, ka šis ir labs un nākam ar līdzīgiem priekšlikumiem, kā e, kvotu sarakstiem un tam līdzīgi. Katrā ziņā šādu vēlēšanu likuma gala termiņš ir pavasara parlamenta sanāksme, šo pavasaru. Un e, visādā ziņā e, mēs esam e, mēģinājuši izstrādāt dzimumu līdztiesību ar vairāku projektu palīdzību, un šomēnes mēs nāksim klajā ar pētījumu rezultātiem. Partijām ir dažādi projekti un mērķi, kā panākt lielāko sieviešu īpatsvaru, taču šo plānu ieviešana ir neapmierinoša tempa. Protams, e, lielākā opozīcijas partija ir pieņēmusi kvotu principu un e, izmanto to e, savā darbā. Un es domāju, tas varētu varbūt ierosināt arī citas partijas, izmantot šādus principus un pagaidu risinājumus, lai panāktu dzimumu līdztiesību Melnkalnē. Paldies par uzmanību! Paldies, un tagad vārdu dosim Jarokas kundzei kas ir priekšsēdētāja vietniece eh, sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības grupā. Paldies, priekšsēdētājs kundz, dāmas un kungi, paldies par šīm dzīvīgajām debatēm, ko parlamenta sieviešu tiesību komiteja ir darījusi pēdējos sešos gados, kopš esmu šajā komitejā biedre. Mēs šos jautājumus vienmēr paceļam ar komisiju, ar padomi, uh, bet pirms divām dienām mums vēl bija tikšanās ar Redingas kundzes komisāri par šiem jautājumiem, un mēs ar prieku uzzinājām, ka ne tikai politiskajā sfērā, bet arī um, biznesa jomā un banku jomā uh, tiek domāts par to, kā varētu uzlabot uh, dzimumu līdztiesību, un tas, ko viņa teica par savu stratēģiju, viņa teica, ka viņa Uh, gada laikā, komisija gatavojas gada laikā, centīsies mainīt uh, uzņēmumu valdēs esošos mehānismus, lai veicinātu sieviešu pārstāvību, un pēc gada viņi būs gatavi runāt par kvotām, un, manuprāt, tas ir interesanti arī politikā, jo redzējām, ka Eiropas līmenī ir uh, tagad pieaudzis sieviešu īpatsvars politikā. Uh, un mēs tomēr diskutējam, ka ar to vēl nepietiek. Un pavisam nesen mums bija Ravanas plāmas ziņojums, runājot par nabadzīgākiem sievietēm Eiropā, un otrs bija par 2010. Uh, gada dzimumu līdztiesības situāciju. Diskusijās uh, skaidri parādījās, uh, tā kā mums bija arī ziņojam par daudzkārtējo diskrimināciju, piemēram, uz etniskiem pamatiem, tad mēs eh, tagad uh, redzam, ka šīs sievietes, kas ieņem šos posteņus, ir tās, kas ir iegūši ļoti labu izglītību. Un tas, ka ir vajadzīgas sievietes vadītājas, ja finansēs mums nepietiek sievietes sociālajā jomā, universitāšu uh, izglītības jomā ir pietiekami daudz eh, sievietes, bet ir daudz vairāk eh, politiskus un ekonomisku izaicinājumu. Lai ne tikai sievietes, kurām ir ļoti laba izglītība, bet sievietes, kas nāk no nabadzīgākiem eh, strā, slāņiem, arī varētu piedalīties. Esmu uh, vienīgā Romu pārstāve šeit parlamentā, bet vajadzētu 22, un šeit parlamentā būtu jābūt desmit Romu sievietēm šajā parlamentā, bet es esmu vienīgā. Nezinu, vai jūs varat uh, nosaukt kādu uzņēmumu vadītāju Eiropā, kas uh, būtu nākus no ļoti nabadzīgas ģimenes bez labas izglītības, eh, saskārusies ar diskrimināciju un tā tālāk. Tātad mēs neredzam vecākas sievietes, minoritāšu pārstāves un uh, citas nelabvēlīgos slāņu sievietes, uh, kas būtu pārstāvāts augstos amatos. Es domāju, ka ļoti svarīgi būtu izmantot mūsu iespējas, kā jau sievietes vadošās pozīcijās, lai nodrošinātu, ka jau no pašiem pirmsākumiem Uh, līderi nāktu no mazākumtautībām varbūt vai citām uh, sfērām. Un daudzkārtējā diskriminācija vēl pastiprina šo stikla griestu sievietēm. Un ir jānodrošina, lai būtu uh, šī pieredze, lai šīs sievietes šo savu pieredzi varētu izmantot arī politikā un uh, uzņēmējdarbībā. Tātad es gribētu aicināt jūs no nacionālajiem parlamentiem atbalstīt FEM komiteju uh, un atbalstīt arī darbu jūsu partijās, lai nodrošinātu, ka tie, kurus jūs visi pārstāvat varbūt šeit, lai viņiem būtu vēl papildus iespējas bez jums uh, ieņemt tādas pozīcijas, no kurām viņi kaut ko var mainīt, jo tādējādi mēs varam iekustināt šo procesu. Un FEM komiteja ir jūs rīcībā. Tak. Paldies. E, tagad Robinsons kundzei vārds. Liels paldies, man ir ļoti maz laika, taču gribēju teikt, ka man no dien e, patika e, klausīties diskusijas abās sadaļās un arī kā jau es piederu pie šo vecajo grupas, eh, man patīk, ka jaunas eh, tādas izteiksmīgas sievietes ir parlamentos. Viena lieta, ko es gribētu teikt, 17 parlamenti Eiropā eh, ir ar mazākā 20% sieviešu īpatsvariem. Tas ir pēc simts gadiem, kopš ir startautiskā sieviešu diena. Mums ir tiešām jāturpina izmaiņas, mums ir jādomā dažādās valstīs, dažādos aspektos, kā izmainīt lietas. Iespējams, Eiropas parlaments varētu dot signālu, ka ir e, jāpievērš uzmanība e, šajās valstīs, kur ir mazāk par 35% sieviešu parlamentā, šai lietai jāpievērš uzmanība. Jo, protams, nu, e, kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka ja ir pietiekoši liela kritiskā masa, tad jūs varat ķerties pie visiem šiem jautājumiem. Uh, Eh, eh, sievietes cieši finanšu krīzē vairāk, eh, sievietes ir nostumtas malā, un ja ir kritiskā masa, tad jūs varat ķerties pie šiem jautājumiem. 25%, manuprāt, ir minimālā kritiskā masa modernā parlamentā un eh, pārāk daudz parlamentu, ieskaitot manējo, ir eh, zem šīs masas, un tāpēc tas ir neatliekams jautājums. Mums vajadzētu mm, atbalstīt vienam otru un panākt šīs pārmaiņas. Paldies! Paldies! Fontēnas kundze, lūdzu! Merci, merci. Paldies, priekšsādātājs kundze, arī ļoti īsi. Gribēju tikai apsveikt jūs vēlreiz par to, ka uzņēmāties iniciatīvu organizēt šo sanāksmi. Man šķita, ka debats bija ļoti kaislīgas, bet arī ļoti konstruktīvas, domājot par nākotni, un tieši to jūs droši vien gribējāt panākt. Gribēju vienkārši atgriezties pie viena jautājumu, kuru minēja vairākie runātāji, tās ir tās slavenās kvotas. Vārds kvota. Uh, Eh, varbūt var eh, būt tāds um, atbaidošs. Es drīzāk gribētu runāt par paritāti, jeb līdztiesību, vienlīdzību, jo tas ir tas, kas mums ir jāpanāk eh, tieši taisnīguma un demokrātijas apsvērumu dēļ. Neaizmirsīsim to tādā pašā veidā, ka mēs neprasām nekādas, nekādu labāku situāciju. Mani Uh, šis te spriedums par uh, apdrošinātājiem uh, nepārsteidza un kāpēc sievietēm ir sliktāka attieksme apdrošināšanā, kamēr viņas tomēr labākus rezultātus uzrāda automašīnu vadīšanā. Es gribēju vienkārši pateikt kaut ko par to, ko mēs Francijā esam darījuši uh, vietējo vēlēšanu ziņā. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Protams, es uzturu kontaktus ar eh, daudziem pašvaldību priekšsēdētājiem, kuri sākotnēji bija ļoti eh, ļaunprātīgi, pat noskaņoti un vilcinājās eh, pret šo sistēmu. Un tagad viņi saka, ka šī attīstība, šī klusā revolūcija uh, ir bijusi ļoti labvēlīga visam demokrātijas procesam, bet arī pilsoņiem. Tātad viņi tagad atzīst, ka paritāra sieviešu līdzdalība pašvaldībās ir ļoti pozitīva. Un man jāsaka, ka tas ir ļoti svarīgi, ka to saka vīrieši. Un šeit ir tiešām reāla līdztiesība. Un paši vīrieši arī atzīst, ka tas ir pozitīvi, ka ir vienāds uh, sieviešu īpatsvars, tā ka, ka ir šis, eh, šī līdzdalība un tā ir tāda attīstība, kas, protams, nenotiek kā ar burvju nūjiņu, bet tas ir bijis pakāpenisks process un devis eh, rezultātus. Un redzējām tādu patiesu mobilizāciju, kā to minēja Eiropas sieviešu lobby pārstāve. Eh, vēlreiz priekšādātājs kundze cepur nost par šo iniciatīvu, turpiniet tādā veidā, un man nav šaubu, ka uh, Uh, Pietikainenes kundze šodien noteikti saņēma ļoti daudz idejas, kas bagātinās viņas uh, ziņojumu, ko, protams, arī ar lielu interesi izlasīšu. Paldies! Paldies, un lūdzu Pītikainens kundzē pēdējais vārds. Es gribētu pateikties jums visiem par jūsu vērtīgajiem komentāriem un idejām uh, par šo ziņojumu un par arī to, ka jūs norādījāt, cik atšķirīga ir situācija dažādās Eiropas vietās. Es trīs problēmas gribu pieminēt. Jā, būtu ļoti interesanti redzēt, e, kā koncentrētu akciju varētu veikt tajās dalībvalstīs, kurās e, līdzdalības cipari ir e, bīstami zemi. Otrām kārtām izglītības loma, vajadzētu runāt par mentoringa programmām kur mēs varētu izmeklēt, izlasīt jaunas eh, meitenes un virzīt viņas uz eh, kaukrētām eh, pozīcijām, lai viņas iepazītu politiku arī dzene. Un trešām kārtām sociālā dimensija, sievietēm nepieciešams labklājības pakalpojumi, dienesti, un es ceru, ka E, protams, Eiropas Savienība ir e, sievietes labākais draugs, bet mūsu uzdevums e, ir šo situāciju nodrošināt. Un visbeidzot, bet nemaz svarīgi, gribu pateikties jums, tas ir nu, bijis ārkārtīgi pamācoši un cerams, ka visi paliksim kontaktos cilvēciskā plāksnē un varēsim kaut ko konkretizēt, kādas rīcības spērsim, soļus spērsim. Eh, liels paldies! Gribu pateikties visiem mūsu runātājiem, gribu pateikties visiem dalībniekiem par konstruktīvu un labu diskusiju. Es tāpat gribu arī atgādināt eh, par citiem svarīgiem notikumiem saskaņ, sakarā ar Startautisko sieviešu dienu gan Briselē, gan Strasbūrā eh, plenāru sēžu laikā kopā ar komisiju un Ungārijas prezidentūru. Eh, mums eh, būs eh, zināmas svinības. Tas būs Strasbūrā būs arī seminārs žurnālistiem par tēmu sieviete vadītāja un politiskās grupas arī rīkos mm, semināru par simts gadu cīņu par vienlīdzību. Zaļā partija grupa organizēs uh, Eh, par brīvību un eh, sociāliem panākumiem, un būs arī par šīs dienas tēmu, eh, par sieviešu tēmu būs mums semināri. Es domāju, mēs šodien esam parādījuši gan zināmas panākumus, gan arī norādījuši uz izaicinājumiem, kas stāv mūsu priekšā. Un es ceru, ka mēs kopā varēsim gūt uzmanību no mēdīju puses, un lai 8. martā mēs tiešām visi nodrošinātu to, ka mēs būtu stipri, mēs gūtu uzmanību un būtu kopā e, cīņā par vienlīdzību. Es esmu pārliecināta, ka mums izdosies sasniegt mūsu mērķus. Mums ir jāparāda, ka mēs negaidīsim vēl simts gadus, lai varētu dzīvot labākā sabiedrībā. Un Mm, es uzskatu, ka mums ir nepieciešama uh, līdztiesīga pasaule. Es beidzu, pateicos visiem par šo dienu un atgādinu, uh, ka ir kokteļa pieņemšana uh, vienu stāvu zemāk šajā pašā ēkā. Un uh, gribu uh, nobeigt ar to, ka pateicos visiem dalībniekiem, pateicos uh, līdztiesības sekretariātam, kas ir strādājuši, un, protams, pa, mm, paldies arī tulkiem un eh, piedošana, ka mēs eh, dažas minūtes eh, pastrādājām ilgāk nekā plānots. Paldies un novēlu jums patīkam 8. martu. Paldies!